Kolēģi, varbūt mēs varētu sākt mūsu sanāksmi. All, the... Vispirms mums ir sāruna ar komisiju par komitoloģijas jautājumiem. Mums ir jārunā par TSI pielietojumiem. So, I don't know who we want to Are we starting with the Commission? Varbūt sāksim ar komisiju. Vai ir kāds no komisijas ieradies, kas ir gatavs? Jā, lūdzu. Paskaraļkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien visiem! Man jāatzīstas, es esmu diezgan nedrošs par to, kas man tagad ir jāsaka. Kungs, Es īpaši neuztrauktos par mūsu sarunas tematu. Mēs esam tik daudz komisijā redzējuši, un mēs esam viņi tik daudz un tik bieži nezin, par ko ir jārunā, tad jūs neesat ne pirmais, ne pēdējais. Es vienkārši ļoti godīgi un atklāti, vaļsirdīgi atzinos, jo šī tēma ir ļoti sarežģīta. Tīpaši no tehniskā viedokļa tas ir kaut kas ārkārtīgi sarežģīts. Es saprotu, ka jūsu komiteja pārbauda komisijas regulu projektu, kur ir, ir šīs tehniskās mm, specifikācijas eh, sakarā ar savietojamību saistībā ar telemātisko mm, e, pielikumu eh, pasažieriem. Tātad mēs to saucam par TAP TSI, telemātiskie pielietojumi. Un šeit mums ir pār, procedūra ar pārbaudi. Jūs varat eh, protestēt, izteikt savus iebildumus, ja uzskatāt, ka komisija ir savas īstenošanas pilnvaras pārkāpusi, ja ir kaut kādi pasākumi no komisijas puses, kas nesaskan ar pamatinstrumentu saturu un formu. Un mēs šeit, pamatinstruments ir 2009. gada interoperabilitāte savstarpējā sadarbības direktīva. Ja jūs uzskatāt, ka šeit ir pārkāpti subsidiaritātes un eh, proporcionalitātes principi, ja jūs uzskatāt, ka šeit ir šie pārkāpumi, tad jūs varat iebilst. Kas tas ir TAP TSI? Tas ir standartu kopums, ko ir izstrādājusi Eiropas dzelzceļa aģentūra, strādājot kopā ar dažādām ieinteresētām pusēm. Kāpēc? kas, kas, kas ir par, šiem, par šīm pusēm? Pārsvarā tie ir uzņēmumi, tie ir biļešu pārdevēji, infrastruktūras vadītāji. Šeit ir nolūks mainīties ar informāciju harmonizētā formā. Kas šeit ir par informāciju, ar kuru jāmainās? Informācija par laika grafikiem, par sarakstiem vilcienu, tad arī par tarifiem, par um, bagāžu pārvadājumiem, par, bagāžu, par vispār par pārvadāšanas noteikumiem. Mm, par to, e, kāda palīdzība būtu sniedzama pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Mm, piemēram, kā ir jārīkojas, ja gribat pārvadāt divriteni e, uz mm, vilcienu vai vilcienā. E, tad noteikumi attiecībā uz harmonizēto vienotu informāciju, kas attiecas uz biļešu izdošanu, kāda informācija būtu jāsniedz dzelzceļa stacijās sakarā ar vilciena kavēšanos Lūk, šāda veida informācija. E, šajā situācijā, pagaidām šajā gadījumā, mēs piemērojam šo sistēmu tikai starptautiskajiem ceļojumiem. Taptēsī sistēma tā nav sistēma, kas attiec tikai uz biļešu izsniegšanu vai integrēto biļešu pārdošanu mums ir nepieciešams precizēt definīciju, lai arī tā nav kodificēta, tomēr, lai būtu precīzāk, mums ir jāprecizē šī definīcija. Ar vārdu tiketingu, ar biļešu pārdošanu mēs saprotam biļetus uz vienu maršrutu, kur ir tikai no līdz viens maršruts, no stacijas, kas ir valstī A, uz kādu citu staciju valstī B. Mm, šis vilciens var iet cauri vairākām valstīm vai vienai valstī. Un tur ir darbojas arī dažādi dzelzceļu uzņēmumi. Lūk, tāda veida biļešu pārdošanu mēs domājam ar vārdu ticketing. Un vēl ir integrētā biļešu pārdošana, to arī skaidroja. Tā ir vienota biļete, kas ir domāta vienam braucienam kur tiek izmantoti dažādi transporta veidi, piemēram, autobusu aizved jūs līdz stacijai, tālāk braucat ar vilcienu, pēc tam ņemat lidmašīnu un atkal pēc tam autobus, kas aizved jūs no lidostas, kur esat ieradies, līdz galējam punktam jūsu ceļojumā. Tāda ir šī taptēsi sistēma. Tā nav tāda nolīdz biļešu pārdošana, tā ir integrēta pārdošana. Un mēs uzskatām, ka šī sistēma ir arī tāda sistēma, uz kuras pamata var veidot citas sistēmas. Tapte esi sistēma ir kopīgs standarts. Lai atsevišķi dzelzceļa uzņēmumi, bieži pārdevēja infrastruktūras vadītāji, lai šie visi iesaistītie varētu mainīties ar informāciju savā starpā un arī galu galā informēt pasažieru, jo pasažieris ir šī pakalpojuma saņēmējs. Šeit ir doma harmonizēt eh, ar kodu palīdzību informācijas ar visiem šiem iesaistītajiem un sniegt to pasažierim. Tad, kad sāk darboties TAP eh, TSI kā pamats, tad uz eh, šī pamata varēs veidot arī citas aplikācijas vai citus pielietojumus. TAP TSI jau ir integrēta sistēma. Varētu teikt, ka šeit darbojas arī startautisks saraksts. Ir iespējams jau sniegt sarakstē informāciju, gudīs vārējā informācija par tarifiem un tā tālāk. Tā vēl ir jātīsta. lai varētu labāk plānot ceļojumus, lai varētu izkalkulēt arī lētāko ceļojumu, ātrāko tikšanas veidu nolīdz savienojumos ar vilcieniem. Un ja kāds grib nopirkt biļeti, vajadzētu varēt to izdarīt, izdrukāt, rezervēt. Varētu vajadzēt arī izteikt īpašus lūgumus, piemēram, ja ir pasažieris ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Visam šim citam ir nepieciešama papildus lietojuma programmas, kas papildinās TAPTSI. Kas ar to nodarbosies? Atsevišķas iespējas jau tagad eksistē TAPTSI sistēmā, piemēram, informācija par vilcienu sarakstiem. Bet vispārējais biļešu pārdošana, īpašās kārtības attiecībā uz īpašiem cilvēkiem, kaut vai arī noteikumi par divriteņu pārvedāšanu un tā tālāk. Viss šis pārējais. Tas viss ir komerc elements. Tas ir tāds komerc elements kas varētu uzrādīt eh, varbūt salīdzinošās priekšrocības vienam vai otram dzelzceļa uzņēmumam, un visi šie dzelzceļa uzņēmumi tagad var konkurēt starptautiskajā tirgū. Tāpēc, eh, tad, kad šīs lietojuma programmas eh, sāks darboties, mums vajadzēs atrast tādu šķirtni, proti, ko varēs regulēt ar valsts iestāžu starpniecību un ko mēs varētu atstāt tirgus ziņā. Tāpēc, ka atsevišķas funkcijas var izpildīt eh, mierīgi arī uzņēmumu savā biznesa līmenī. Eh, šeit ir līdzība ar IATA līgumu. Senos laikos, piemēram, bija iespējams nopirkt eh, Sabēna aviolīnijas biļeti no Briseles uz Milānu un tad no Milāns uz Bali ar Air Milan. Un bija iespējams lasīt visu šo maršrutu uz viens un tās pašas papīra biļetes Kāpēc? Tāpēc, ka tēma bija viena, un šo tēmu regulēja IATA līgums. Šeit bija ietekme uz konkurenci arī. Te bija konkurences ierobežojums un bija iespējams saņemt šo atbrīvojumu no konkurences noteikumiem no komisijas puses, bet tagad tas vairs ne, nav nekas spēkā, jo uh, papīra biļets vairs neeksistē, ir iespējams tagad lidot ar ār Itāliju no, uz Milānu un tālāk uz Bali, vai arī ar kādu citu aviosabiedrību varat lidot. Un jūs varat pirkt divas dažādas biļetes, tātad tās būs divas dažādas biļešu pirkšanas operācijas. Ar to es gribēju pasvītrot, ka ir šajā tēmā tāda tā kā nošķirošā līnija no vienas puses ir informācijas standartizācija, un no otras puses attiecīgās lietojuma programmas, ko iespējams attīstīt um, balstoties uz standartiem. No vienas puses, ko var regulēt publiskās iestādes šai ziņā, un ko varētu atstāt tirgus regulēšanas ziņā, tāds ir jautājums. Tagad mēs esam tikai pašā sākumā, pašā pir sākumā pirmajai fāzē. Jo Taptēsī vēl ir jāiziet cauri pārbaudas procedūrai, pārbaudīs gan parlaments, gan eh, padome šo priekšlikumu. Un mums ir paredzēts trīs īstenošanas fāzes. Vispirms ir dizaina projektēšanas bāze, tas ir tāda kompjuterizēta sistēma, tālāk ir attīstības fāze, un tad ir izvietošanas vai uzstādīšanas fāze. Uh, Šajā projektā ir iesaistīts ļoti daudz dažādas partijas. Tās ir partijas, kas rūpīgi, vai puses drīzāk, kas um, sargā savus uh, komerci intereses un informāciju. Mums ir ļoti uh, sarežģīti. Mēs jau esam strādājuši ar līdzīgu sistēmu, kas saucās TAF, kas attiecās uz krāvas pārvedāšanu. Uh, Tur bija iesaistīti arī dzelzceļa kompānijas ieinteresētās puses pārvadātāji, ekspedītori, un šajā TAP sistēmā eh, ir iespējams eh, mainīties ar informāciju par kravu virzību. Un ar šo tafu mums ir bijušas jau milzīgas grūtības īstenošanas fāzē, lai gan regula kā tāda ir pieņemta pirms pieciem, sešiem gadiem. Un tāpēc mēs arī paredzam, ka šīs trīs iznošanas fāzes šim te projektam īstenosies ne ātrāk kā 2015. un 2016. gadā. Un kā tas notiks? Mums būs pārvaldības iestāde, kur būs pārstāvētas dzelzceļa aģentūras un arī komisija. Mēs arī iesaistīsim interesētās puses un visām pusēm vajadzēs izdarīt tā, lai informācijas sistēmas būs savstarpēji savietojamas, lai attiecīgi visas šīs puses varēs pieņemt tehniskās eh, specifikācijas, kas ir raksturīgas citiem, lai varētu kopā strādāt. Tad šī īstenošana būs atkarīga no spējām un no vēlēšanās, ko izrādīs iesaistītās puses. Tas būs atkarīgs arī no budžeta iespējām. TAFTSI e sistēma Mēs devām tehnisko palīdzību dažādiem pētījumiem, informācijas e, tehnoloģija attīstībai. Tas bija TNT budžeta ietvaros. Redzēsim, vai tas būs iespējams arī šajā programmā, TAP TSI programmā. Un šis process mums būtu jāsaskaņo ar TAF. Tātad TAP ar TAF ir jāsaskaņo. Un pretstatā iepriekšējai pieredzei ar TAF aģentūra kas darbosies komisijas eh, paspārnē, būs tāda norādošāka. Mēs uzskatām, ka mums ir jābūt klāt pie šīs sistēmas izstrādāšanas, lai procesu vadītu pareizā virzienā. Vai šis uzdevums būs sarežģīts? Vai tā būs sarežģīta sistēma? Protams, ka tā būs sarežģīta, bet tā nav tehniskā revolūcija tāpēc ka lielākie, lielākā daļa no sastāvdaļām jau eksistē. Mums jau ir individuālas tehniskās specifikācijas, darbojas arī uzņēmumi, ir harmonizētās sistēmas. Pagaidām tas viss notiek brīvprātīgi caur rekomendācijām. Ir starptautiskās dzelzceļa organizācijas norādījumi vai bukleti. Vai šis vingrinājums būs dārgs? nu, jāatzīst, ka jā, tas būs padārgi. Bet eh, to nevar salīdzināt ar infrastruktūras eh, projektu. Mēs neceļam ne jaunas stacijas, ne jaunas dzelzceļa līnijas, nekā jaunu nebūvējam. Mēs vienkārši saliekam kopā datorus, lai tie strādātu kopā. Tāpēc, mūsuprāt, izmaksas būs arī proporcionāls samērojums ar iegūstamo rezultātu. Tālāk es jau teicu, ka tap, te esi. Tā nav tāda biļešu pārdošana no līdz, tā ir integrētā biļešu pārdošana. Un šo integrēto biļešu pārdošanu varētu veidot uz TAPTSI lietojuma programmas pamata. Lai to panāktu, mēs jau sagatavojam dažādus pasākums, mēs esam gatavi pāriet pie TAPTSI otrās versijas, bet noteikti mēs nevarēsim to izdarīt līdz 16. gadam. Un tikai tad 16. gadā sāks darboties šī sistēma Nu, mēs gatavojam jau taptēsī otro versiju. Šī otrā versija turpinās šo operatīvo interoperabilitāti. Tātad informācija tiks standartizēta, būs iespējams izmantot arī valstu pakalpojums. Pagadām mūsu taptēsī darbojas tikai starptautiskā mērogā. Un varēs laika gaitā mainīt informāciju par tarifiem arī ar citiem transporta veidiem. Tādējādi mēs nonāksim visa galā pie integrētās biļetes. Tad ir iespējams arī standartizēt dažādas jaunos biļešu veidus, kā piemēram vietkartes un visādas citādas jaunās lietas. Daudz no šīm lietām jau eksistē nacionālā līmenī, bet tomēr nav tagad tādas saskarnes, tāda kopējā vienoša mehānisma, kas padarītu šīs sistēmas tādas, kas varētu darboties starp dažādām valstīm. Lūk, tās ir šīs tehniskās cijas, lai tās sistēmas, kas jau tagad eksistē valstīs, lai tās varētu sadaboties savā starpā. Tāda ir galvenā ideja. Un nobeigumā teikšu, ka šajā komitejā ir jārunā par vienu konkrētu tēmu. Mums šeit ir procedūra ar pārbaudi, ar kontroli. Ir komisijas regulas projekts par TAPTSI, un mums ir jāiziet caur šo pārbaudas procesu. Ļoti ceru, ka šai komitejai nebūs iebildumu. Ņemot vērā visu šo kontekstu, es uzskatīju, ka man jāpastāst arī par nākotnes iespējām TAPTSI gribēju jums pastāstīt par to, ko spēs izdarīt šī sistēma, tad, kad tā sāks darboties. Paldies, paldies! Kūna kungs, lūdzu. Danke, Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisijas pārstāvim. Un Nu jā, paldies viņam arī par to godaprātību. Viņš uzreiz godīgi pateica, ka viņš īsti nezina, par ko uh, runāt, bet pēc tam viņš mums sniedza daudz sarežģītas informācijas, arī tādas tehniskas detaļas mēs varējām uzklausīt. Bet uh, mums ir jāsaprot, ka ir jāizmanto arī pastāvošā likumdošana un uh, juridiskais pamats tā tad uh, ir jau regula, kas tika pieņemta 2002. gadā, 10. panta, 3. punkts. Ir arī interoperabilitātes direktīva pieņemta 2008. gadā, krāvu pārvadājuma telemātiskā sistēma. Uh, Un e, mums, protams, ir jāņem vērā sadarba spējas, tehniskās specifikācijas un, protams, e, ir jāņem vērā, ka mums e, arī komitejā ir daudz lēmumu jāpieņem. Mēs rīkojamies, darbojamies un mūsu centieni nedrīkst palikt novārtā. Tādēļ ir jāpadomā, kā kādam mērķim varētu kalpot šī sadarbspēja, un tālāk 2014., 15., 16. gadā šī integrētā biļešu sistēma um, patiešām tiks īstenota, tas varētu būt reāls mērķis, un ir jāievēro arī konkrēti priekšnoteikumi, ja mēs runājam par tehniskajiem standartiem. Līdz ar to mums par to vajadzēs uh, vēl tā pamatīgāk diskutēt. Rodas jautājums, vai tas attiec tikai uz vienu konkrētu jomu, vai mēs šeit runājam arī par teks, tehniskiem nosacījumiem, jaunu bremžu sistēmām, par rītošo sastāvu, vai tas tiks izmantots pilnīgi visā Eiropas Savienības teritorijā, runājot arī par signālu sistēmām, ir eh, nosauktas trīs īstenošanas fāzes, tātad sākumā izveide, datu apkopošana, uh, Eh, datu apkopošana, ņemot vērā atšķirīgas arī laika grafikus, eh, ir jātīsta sistēma tālāk, un pēc tam trešā fāze, trešais posms jau ir pielietošana. Jāņem vērā, ka tā ir ļoti sarežģīta eh, kopīgā arhitektūra, un šodien mēs runājam tieši par komitoloģiju un koplēmumu procedūru, cik daudz tieši transporta komiteja var ietekmēt lietu gaitā. Ja vēlāk mēs runāsim nevien par direktīvas pieņemšanu, bet arī par īstenošanas noteikumiem, parlamentam šajā darbā ir jātiek iesaistītam pietiekam cieši, jo komisija šeit runā par trim īstenošanas posmiem, par datu apkopošanu, saskaņošanu. Mēs vēlamies, lai tiktu pietiekam plaši informēti par pilnīgi visiem trim darbības posmiem. Uh, Protams, sava darba daļa būs jāveic arī dalību valstu parlamentiem, un viņiem ir jāsazinās ar izpildvaru. Mēs vēlamies tad arī uzzināt, kur ir problēmas, kur ir trūkumi un deficīti, un ko ir iespējams uzlabot. Vēlējos uzdot jautājumu. Kas notiks pie dažādiem savienojumiem? Kas notiks tad, ja mēs vēlēsimies izmantot vairākus transporta veidus, nevien tikai dzelzceļu, bet ja būs šādas savienojuma vietas, savienojuma punkti? Tātad eh, autoceļu izmantošana un, eh, piemēram, varētu iedomāties tāds transporta savienojums, kad pasažieris pārkāp no autobusa uz vilcienu un vēlāk uz kuģi. Un tātad šajās savienojuma vietās arī ir jābūt izpildītiem visiem tehniskajiem un citiem priekšnosacījumiem. Tagad no komisijas pārstāvja mēs uzklausījām tādu ievadrūnu. Uh, Eh, mēs saņēmām vispārēju pārskatu, bet eh, varbūt mēs varētu uzzināt tā detalizētāk informāciju. Mēs saņēmām eh, tādu visai apjomīgu informācijas kopumu, bet Mēs vēlētos saņemt arī tādu, varbūt, pārskatāmāku informāciju, kā norisinās attīstība visos trijos izstrādes posmos, kāda programmatūra tiek, piemēram, izmantota, vai tā ir savietojama ar citu valstu programmatūrām, e, kur e, kaut kas varbūt ir iestrēdzis, kur ir tādi trūkumi un kas norisinās arī datu apmaiņas jomā. Paldies! Paldies tagad Elka Draugi kungs. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos pateikties Paskvarēlī kungam par eh, patiešām eh, tādu profesionālo informācijas sniegšanu. Viņš ir eksperts šajā jomā. Es esmu arī daudz par to domājis, un mums, kā transporta komitejai, patiešām ir ļoti daudz par to jādomā. Un atcerēsimies, ko mēs eh, darījām, lai pieņemtu 2011. gada budžeta pozīciju. Uh, konkrētā pilotu projektā. Tātad Eiropas um, Savienības transporta informācijas un rezervēšanas sistēma. Budžeta komiteja nevienmēr bija ļoti pretimnākoša, bet eh, mums ir jāparūpējas par to, lai mēs pēc iespējas ātrāk vienotos par šādu integrētu biļešu sistēmu. Uh, Sākumā varbūt vajadzētu šādu sistēmu palaist tieši dzelzceļu jomā, bet pēc tam mēs varētu runāt arī par pārēju uz citiem transporta veidiem, proti par tādu re biļešu rezervācijas sistēmu, kas darbotos attiecībā pilnīgi uz visiem transporta veidiem, ko pasažieris vēlas izmantot. Un tādā veidā protams, dzelzceļš kā pārvietošanās veids varētu kļūt konkurētspējīgāks, pievilcīgāks klientu acīs, un tas radītu arī jauns iespējas sektorā. Man ir arī daži jautājumi. Runājot par grafiku. Jūs teicāt, ka mēs nevaram neko sagaidīt pirms 2015. un 2016. gada. Uh, Tātad jūs neko konkrētu nepiedāvāsiet pirms šī laika. Nu, es esmu nedaudz sarūktināts. Mums ir jāsaprot, kā šo procesu varētu pātrināt. Mēs vēlamies, lai šāda integrēta sistēma sāk darboties pēc iespējas ātrāk. Protams, jāpavaicā, vai mūsu rīcībā ir nepieciešamie instrumenti un finansējums, lai to varētu īstenot un eh, varbūt īstenot tādā ambiciozākā manierē. Uh, Protams, ir nepieciešams finansējums, lai šo sistēmu izstrādātu, pilnveidotu, bet mēs jau te nerunājam par tādu milzīgu summu. Ir konkrēti standarti, un tie vienkārši ir jāievēro. Vai tiešām tas prasīs 5-6 gadus? Es īsti nezinu. Jūs tāpat runājāt par pārvaldības iestādi, governance body, un Varbūt, ka jūs varētu nedaudz pastāstīt, eh, ko šī iestāde darīs. Es sapratu, ka eh, dzelzceļu aģentūra, komisija un dalību valstis būs pārstāvētas šajā iestādē. Uh, Eh, kādas būs šī orgāna, šīs iestādes kompetences un kāda būs atgriezeniskā saikne sadarbojoties gan ar ES institūcijām, eh, piemēram, ar parlamentu komisiju, vai mēs eh, patiešām tiksim pietiekami informēti par šīs iestādes aktivitātēm, vai mēs varēsim arī veikt politisko spiedienu uz šo uh, iestādi, ja tā pietiekami veicīgi nedarbosies savā jomā. Nu, tie šķiet bija tie jautājumi, kas man urda visvairāk, un Un es vēlējos vēl tikai noslēgumā pateikt, šķiet, ka tagad šis projekts atrodas tādā embrija fāzē, bet mums patiešām vienreiz ir jāsāk. Paldies! Paldies, Dagmais Nerskundze! Jā, vielen Dank, Herr Präsident. Äh, ich danke auch Herrn Pascarelli. Paldies priekšsēdētāju kungam, äh, paldies Pascarelli kungam. Äh, un Elka Draujī kungs, paldies, ka vispār tas tika iekļauts mūsu darba kārtībā. Eh, komitoloģija šķiet kaut kas tāds uh, eh, savs un garlaicīgs, bet īstenībā šis bija ļoti saistošs temats. Un, uh, jūs jau gatavojat eh, tādu projektu, ko mēs esam eh, pieprasījuši jau ilgāku laiku. Mēs par to runājām jau eh, pēc tam ļoti aktīvi, kad bija šis Islāns vulkāna izvirdums, un mēs sapratām, cik grūti īstenībā ir pārvietoties Eiropā no punkta A uz punktu B, ja jūs to vēlaties darīt kā savādāk, nevis ar lidmašīnu. Es vēlējos pavaicāt, kādēļ šo sistēmu nevarētu ieviest jau pirms 2016. gada. Varbūt mēs esam nedaudz nepacietīgi, jo integrēta biļešu rezervācijas sistēma būtu ļoti laba, un ja ir iespējams šī intermodalitāte, proti eh, sistēmas izmantošana attiecībā uz vairākiem transporta veidiem, tas būtu vēl apsveicamāk. Mēs to varētu izveidot, eh, tas pastāv jau eh, aviācijas jomā, bet ja mēs to panākt arī attiecībā uz dzelzceļu, tas būtu vienkārši izcili. Es domāju, ka Eiropas parlaments arī šīs sistēmas izstrādē ir uh, jāiesaista. Un pateicoties sistēmas izveidē, mēs varētu daudz ko piedāvāt uh, mūsu pilsoņiem, piedāvāt viņiem daudzas priekšrocības un ērtāk biļešu rezervāciju, un mums kā tautas vēlētiem, tieši vēlētiem pārstāvjiem, protams, tā ir sirds lieta. Jūs tāpat runājāt arī par datu un informācijas apmaiņu. Jā, tas ir pareizi un loģiski, Un, eh, ja dati tiek eh, nodot no vienas dalībvalsts uz otru, mēs vēlamies uzzināt, kāda veida dati tie ir un eh, kur mums ir jāuzmanās. Un varbūt nevajadzētu dalībvalsts apkraut ar milzīgu datu gūzmu, lai tam nebūtu pārāk liels sloks. Bet paldies un ar nepacietību gaidīšu turpmāko diskusiju gaitu. Paldies tagad Krāmer kungs. Paldies, vēlējos pateikties arī Paskarelī kungam. Die, die, das, die Fahrradmitnahme in Eisenbahn erwähnt hat. Paldies, ka jūs minējāt arī dzelzceļa jomu Un, eh, jā, ir valstis, eh, kur eh, dzelzceļš darbojas efektīvāk, citās tas tā nav, bet, nu jā, par dzelzceļu noteikti ir jārunā. Mēs jau pieņēmām trešo uh, dzelzceļa likumdošanas pakotni, un uh, vairāki cilvēki jau interesējās, viņi vaicāja, kā tad tas notiks. Ja mēs runājam par aviāciju, tad, piemēram, visa informācija notiek viena lobija, nonāk viena lobija paspārnē, un viņi var tirgoties ar šo informāciju, kā vien vēlas. Dzelzceļa jomā, piemēram, katrai dzelzceļa aģentūra, dzelzceļa uzņēmumam ir sava sistēma, sava informācijas sistēma, un mums ir jāsaprot, kā šīs kopīgās sistēmas um, apvienot tādā vienā kopumā, un tā tad būs būs eh, viens kaut kāds eh, orgāns vai viena iestāde, kas šo informāciju apkopos un, piemēram, ievietos internetā. Kādēļ tas tā nav? Es jau šorīt par to vaicāju. Situācija ir pasliktinājusies. Es vispār nevaru nopirkt biļetes, ja man ir jāceļo vairāku valstu robežās ar uh, vilcienu. Komisijai kaut kas ir jādara lietas labā. Mēs vēlamies, lai šī informācija mums beidzot tiktu sniegta. Un mēs vēlamies spērt arī nākamo soli, runāt par intermodalitāti, par vairākiem transporta veidiem. Šveicē, piemēram, tas ir iespējams, vai tikai tādēļ, ka viņi nav Eiropas Savienībā, vai kā, vai tās ir vienīgais iemesls. Mums tagad 2000, eh, ir jāgaida līdz 2016. gadam, lai palaistu tādu sistēmu, ko citas valsts jau izmanto. Tas jau nav nekas jauns. Un visbeidzot. Es pats eh, nāku no Berlīnes un eh, Ja, piemēram, jūs esat cilvēks, kas pārvietos ratiņkrēslos, jūs zinat, eh, kā pārvietoties, kuru autobusu jūs varat ņemt, kurās stacijās ir aprīkojums speciāli šādiem cilvēkiem, kādēļ tas nedarbojas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ko mēs kā parlaments varētu darīt, lai to beidzot īstenot. Paldies! Paldies, neviens runātājs vairs nav pieteicies. Tad došu vārdu paskarēlī kungam, lai viņš varētu atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Sirsnīgs paldies visiem, kas izteicās. Elka Draugungs. Beginning. Jūs uzdevāt eh, tādu jautājumu, kuram man vajadzēja pievērsties jau pašā sākumā, proti, kādēļ mēs nevarētu uh, uzlabot eh, dzelzceļa transporta eh, konkurētspēju un pievilcīgumu klientu acīs. Ja mēs izmantosim jaunas informācijas tehnoloģijas, tas, protams, eh, ļaus izmantot daudz dažādu sistēmu un ļaus vienkāršot šo struktūru izmantošanu. Tā tad jūs varēsiet e, vienkāršāk nopirkt biļetes ja jūs, piemēram, eh, ceļojat kaut kur lauku reģionā, jā, bieži vien jums vispār biļets izraksta ar roku, bet, nu, tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Eh, mūsdienās situācija jau ir krietni mainījusies. Kūna kungs, Jūs arī minējāt ko tādu, ko man vajadzēja pieminēt pašam, proti eh, saikne starp TAP TSI sistēmu un regulu par pasažieru tiesībām patiešām dzelzceļu uzņēmumiem ir konkrētas saistības, kas tiem ir jāievēro saskaņā ar pasažieru tiesībām. Proti informācijas tehnoloģijas sistēmas ir jāaktualizē, lai tas saskanētu ar TAP TSI un ir jāsniedz pasažieriem visnepieciešamā informācija, ko tie pieprasa, ja viņi pērk biļetes. TAP TSI pašreizējā darbības fāzē jau pamazām sāk atbilst šādiem nosacījumiem, proti ņemot vērā pasažieru tiesību regulu. Bet sistēma vēl ir jāpapildina. Tātad tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā arī tā regula, kas tagad jau tiek sagatavota, komisija pie tā strādā un ir jābūt ciešai saiknei starp tap tiesī un pasažieru tiesību direktīvu. Uh, regulas atvainojos. Un e, ir jāsaprot, kāda veida informācija biļešu pārdevējiem ir jāsniedz patērētājiem, klientiem, tad, ja viņi pērk biļetes. Un e, tam ir jānorisinās e, saskaņā ar harmonizētu taptēsī sistēmu un pasažieru tiesību regulu. Tā tad tam ir jādarbojas. Kad Raujikungs, Maisneres kundze runāja par pārvaldību un dažādiem izstrādes posmiem, Runājot par pārvaldību. Diemžēl esam guvuši tādu negatīvu pieredzi runājot par taftēsī sistēmu. Tā ir sistēma, kas attiecas uz kravas pārvadājumiem. Tā ir harmonizēta sistēma, kas nodrošina informācijas apmaiņu starp visām iesaistītajām pusēm, runājot tieši par kravu uh, vilcieniem. Komisija pieņēma konkrētu likumdošanu un iesaistītās puses tika uzaicināts piedāvāt konkrētu attīstības uh, projektu, balstoties uz TNT projektiem. Protams, uh, šis plāns tika izstrādāts, bet uh, iesaistītās puses arī saskārās ar grūtībām, jo, protams, ir tādi dzelzceļu uzņēmumi, kam, kuru rīcībā ir labāka un jaunāka informācija tehnoloģija, un citiem atkal tās nav. Un citreiz uzņēmumi nebūtu nu, nav tik naski atklāt savus uh, komerciālos noslēpumus, un tas ir ļoti labi saprotams. Tā tad, uh, protams, šie lēmumi ir jāizteno, jāpielieto, un tomēr uh, iesaistītās puses nozares pārstāvi nebūtu, nav tik eiforiski īstenot šo plānu un visu harmonizēt. Tā iemesls ir tāds, ka pārvaldības struktūras ir vājas, tas viss ir balstīts tikai uz labo gribu un eh, tā tad īstenībā eh, galveno violu šajā, šajā visā orķestrī spēlē tieši dzelzceļu uzņēmumi. Un Mums ir jāsaprot, ka ar to nav pietiekami, lai varētu koordinēt eh, un apvienot pūliņus. Tādēļ komisijai varbūt ir jābūt aktīvākai un eh, redzamākai savā darbībā. Nu, varbūt eh, šo lietu kārtošanu vajadzētu atstāt tieši uzņēmumu pārziņā, bet izskatās, ka te tomēr arī komisijai būs jāsaka savs vārds. Ir jāpārskata pārvaldības struktūra, lai labāk varētu īstenot taptēsī sistēmu. Uh, un tas nozīmē, ka komisijas pārstāvjiem kopīgi ar uh, dzelzceļu uzņēmumu pārstāvjiem ir jāsēž pie sarunu galda un šīs lietas beidzot ir jāizrunā. Pārvaldības struktūra nav kas tāds, ko atstāt dalību valstu, dalību valstu valdību un iestāžu pārziņā. Īstenībā um, gala lēmums ir jāpieņem patērētājiem, lietotājiem. Kas varētu darboties šajā pārvaldības struktūrā? Tā tad uh, Eiropas dzelzceļa aģentūra, uh, eh, starptautiskā sabiedriskā transporta asociācijas pārstāvi, pasažieru organizāciju pārstāvi un arī uh, biļešu pārdošanas aģentūra pārstāvi, kā arī dažādi tehniskie eksperti ko, piemēram, varētu uz turien sūtīt Eiropas eh, dzelzceļa aģentūra. Nu, tāda varētu izstīties šie pārvaldības struktūra, kas sastāvētu no dažādu iesaistīto organizāciju pārstāvjiem. Un, protams, arī mēs vēlamies uh, tur pielikt savu roku, mēs vēlamies uzņemties pat vadību, lai varētu uh, palīdzēt tapt tiesī, uh, palaist pēc iespējas ātrāk. Ja mēs runājam par kalendāru, uh, TAF eh, tiesī gadījumā gūtā pieredze patiešām mūs sarūktināja. Ne jau tikai tādēļ, ka pārvaldība nebija pietiekami labi, bet arī tādēļ, ka bija ļoti sarežģīti uh, apvienot dažādas informācijas sistēmas, kas uh, pastāv dzelzceļu uzņēmumos, un šīs sistēmas dažās valstīs jau darbojas, citur tās tiek attīstītas, un uh, šī visa attīstība arī atrodas ļoti atšķirīgos līmeņos. Uh, Un informācijas tehnoloģiju inženierim tas, protams, sagādā daudz galvas sāpju. Nu, ne, es neesmu IT speciālists, un, protams, man ir jāpieņem tas, eh, ko man stāst un ko man piedāvā. Es saprotu jūsu bažas, un mēs vēlamies šo sistēmu palaist pēc iespējas ātrāk, bet mums ir jābūt arī realistiem. Un, lai šī sistēma sāktu darboties par 100%, nu, tam ir nepieciešama kādi 3-4 gadi Nu, 4, 5 pat tas būtu tāds realistisks kalendārs. Tagad jau ir 2010. gada beigas, tā kā mēs varētu nu, laiku sākt skaitīt no 2011. gada. Un arī mans sekotājs noteikti darīs visu, kas ir viņa spēkos, lai varētu parūpēties par sistēmas ātrāku īstenošanu. Uh, Es nezinu, vai es pilnībā uh, atceros visus grāmera kunga komentārus, bet jūs jau teicāt, ka visas šīs sistēmas jau kaut kur pastāv un vienkārši, kas tad ir jāizdara, tās visas ir jāapkopo. Nu, diemžēl tā nav bet sistēmas pastāv, bet tās apkopot nav tik vienkārši, jo ir sistēmas, kas citās dalību valstīs atrodas uz daudz augstāk attīstības līmeņa, un citās, nu, tās ir tādā visai bēdīgā stāvoklī. Krāmera kungs Jūs nākat no valsts, kurā īstenībā ir vislabākā sistēma. Un līdz ar to jūs esat pieradis pie ļoti laba pakalpojuma līmeņa. Jūs eh, īstenībā atrodaties tādā privileģētā situācijā, cilvēki citās valstīs par šādu pakalpojumu eh, līmeni var tikai sapņot. Uh, Un e, jūsu valstī e, darbojušās sistēma, vācu sistēma darbojas nacionālā līmenī, un tagad tā ir sākus darboties jau arī starptautiskā līmenī. Kāds jau šeit e, par to runāja, un proja, tomēr arī Vācijā ir ļoti daudz grūtību, un visu šo sistēmu savietošana, apkopošana pat tiešām nav tas vieglākais darbiņš. Un e, īstenībā tas ir arī galvenais tap tiesī uzdevums, galvenais postulāts savienot visu šīs sistēmas vienotā, kopīgā, starptautiskā. Un telemātiskā sistēmu attīstība izstrāda arī prasa daudz laiku, bet nu, e, galvenais ir tas, ka mēs esam vienojušies par galveniem mērķiem. Mums ir jātarbojas pakāpeniski un rūpīgi un pirms mums eh, radīsies šāda integrēta biļešu rezervācijas un tirzniecības sistēma, protams, mums ir arī jārada eh, galvenais pamats, mums ir eh, jārada tāds kā skelets visam šim darbam, lai varētu apmainīties ar informāciju, un pēc tam tas ir pamazām, pamazām jāpaudzē ar miesu. Un Tad, kad šīs sistēmas eh, jau atradīsies tālāk attīstības pakāpē, tad būs jāiesaist arī privātu uzņēmumi, piemēram, eh, datoru programmatūru izstrādātāji. Viņi varēs izstrādāt eh, dažādas programmas, ko varēs lejuplādēt. Piemēram, cilvēki tad varēs vispār bezmaz biļeti iegādāties ar mobilo telefonu starpniecību. Jūs varēsiet biļeti iegādāties internetā, vai pie datora, vai pa telefonu, un e, jāņem vērā, ka šie dažādie ķieģelīši, lai uzbūvētu šo konstrukciju, jau kaut kur pastāv, bet tie visi ir jāsavāc kopā un jāsaliek cits uz cita. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, priekšādātāji! Jā, nu es gandrīz gribēju jau noslēgt debatas, bet. Uh, Tomēr eh, tas ir komoloģijas jautājums. Alka Drāvīkungs izrādās grib atgriezties pie šī jautājuma. Lūdzu, jā, es gribēju uzdot jautājumu par finansējumu, jo es atklāt sakot nesaņēmu atbildus to. Vai jums ir kādas, kāds priekšstats par to, cik kopumā šī operācija varētu iz, izmaksāt? Nu, tātad visu šo sistēmu saslaikšanu, to sadarbspējas nodrošināšanu. Kāds ir jūs aplēšs šai saistībā? Un gal galā, kurš taču rēķinu apmaksās? Vai tā būs Eiropas Savienība? jeb tie būs tātad privātie investori, privātās interesētās puses, kas centīsies tātad pielāgoties pie šīm prasmēm. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt eh, nedaudz sīkāk par šo aspektu. Un turklāt gribu vēl pievienot vienu jautājumu, tātad finansējuma jautājums, vai tā, tas būs problemātisks, jeb tas drīzāk, eh, ja problēmas drīzāk ir tehnisks pēc savu raksturu. Paldies, Paskalīkungs. kungs. Nu, mēs zinām, ka mēs jau labprāt gribētu, lai par to maksā dalībvalsts, bet dalībvalsts parasti ne par ko negrib maksāt. Vēl kāds gribēja uzdot jautājumu pasklēkungam? E, nē, komisijas pārstāvs. Nu, ja man jāatbild jums pavisam godīgi un atklāti, mēs sakam, es nezinu. Es nezinu, kā tam tiesiski vajadzētu būt. Nu, kaut nošaujiet man priekšā, saka, nē, nē, nē, neļaušu jūs nošaut, par to nevar būt nerunas, bet, nu, labi, kas tad ar mums godīgs? Bet ko var jums pastāstīt, saka komisijas pārstāvis? Mēs zinām, ka izmaksas ir, zināmā mērā, ierobežotas, respektīvi tas izdevumu veids, kas ir saistīts ar līdzīgiem informātikas sistēmu izveidošanu, nav pārāk uh, liels. Nu, vienalga, vai tās būtu kopējā ceļu transporta sistēmas, um, teiksim, tādas sistēmas, kas bija saistīts, lūk, ar uh, vadītāja apliecību izdošanu un tam līdzīgi. Nu, protams, šajā gadījumā ņem vērā tas apmērs, kas būs šāda veida kopsistēma, tas, tā būs milzīga. Un e, tāpēc pavisam dabiskā kārtā vienas individuālas operācijas e, izmaksa tīri proporcionāli ir krietni mazāka, bet tālāk e, stratēģiskās attīstības plāna sagatavošana arī kaut ko varētu maksāt. Dizainēšanas izstrādes posms, kas ietvert arī ietekmes novērtējumu, uh, un tas tiks paveikts 2012. gada vidū, uh, tās izmaksas jau tiek klēstas. Taftēsī, kā jau teicu, saņēma arī nedaudz finansējumu no TNT tīkliem šķiet tur bija runa par vienu vai pusotru miljonu eiro, tātad, nu, salīdzinoši nelielu summu. Un neskatoties uz visām grūtībām, ko sastapāmies taftēsī ietvaros, es domāju, ka vairāk vai mazāk eh, tur runa bija par, par tādu pašu lielumu sistēmu. Eh, tātad tas nav nekāds solījums no manis, nē, te, bet eh, tehniski rakstura problēmas eh, būs vairāk nekā finansiāls, jo tās ir ļoti tehniski sarežģītas sistēmas, turklāt eh, jāizmanto pašreizējā pieredze, zināšanas, bet nu šķiet, ka tīri finansējuma jautājums pilnīgi noteikti problēmas visdrīzāk neradīs. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies! Nu, diena paškas kungs, nu, jūs, kas sākāt ar frāzi, ka nezināt īsti, par ko jūs runājat, nu, jāsaka, jūs tiešām devāt mums ļoti detalizētu izklāstu. Un arī atbildējāt uz mūsu jautājumiem, tā kā tiešām liels paldies. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir jautājums par noteikumiem, par motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar elastīgumu sistēmu. Šeit atzinumu sagatavojusi Nālovs kundze. Lūdzu, līdz ar to dod jums arī vārdu. Nē, atvainojiet, vēl pirms tam gribēju jūs informēt, ka parasti šai komitejā Tajā brīdī, kad ierodas bijušie deputāti, nu, iepriekšējā sasaukuma ierodas, tad mēs viņus arī sveicam un lūk, mūsu vidū ir šādi deputāti šobrīd. Mēs tiešām priecājamies jūs redzēt. Nu, tagad Olga tomēr dod vārdu jums beidzot. Paldies priekšsādātāji. Runāšu čehu valodā. Pohled převážně technického zaměření dāmas un kungi. Nu, šis ziņojums, varētu domāt, ir īpaši, te, ir tieši tehnisks pēc sava rakstura, un tomēr ir virkni arī delikāti jautājumi, runājot par to, cik būtiski tas ir konkrētām iz, iz nozerēm un cik liela varētu būt ietekme uz vidi. Nu, pirmām kārtām runājot par komisijas priekšlikumu. Te runājam par limitiem, kas noteikti CO2, NOx un makrodaļiņu izplūdes gāzemes izdaudumiem gan lauksaimniecībā, gan celtniecības, gan mešaimniecības uh, eh, sektorā un tajā izmantotajām tehnis, tehnikām. Tas attiec arī uz iekšējo ūdensceļu kuģiem un tam līdzīgi. Pašreizēji 3A eh, posma, pašreizējais 3A posma robežu vērtības tika noteikts 2011. gada janvārī, tām jāstāja spēkā 2011. gada janvārī, un tās paredzēts aizstāts ar stringrākām 3B posma robežu vērtībām. Tas paredzēts uh, Apstiprinē Benmuts eh, sākās eh, šī gada 1. janvārī. Jāsaka, šeit runājam par noteikumiem, kas ietekmēs apmēram 1500 uzņēmumus Eiropas Savienībā. Direktīva 2006.26.4ITVK runā par elastīgumu sistēmu, eh, kas paredzēta kas paredzēta sistēma, sistēma paredzēta laikā starp diviem secīgiem izplūdes gāzu emisijas robežvērtību posmiem. Daļai tas attiksies arī uz tādām tehnikas vienībām, kas ievēro iepriekšējās robežvērtību skalas. Te runājam tieši par dīzeļa dzinējiem, izņemot lokomotīvēm, motorvagoniem un iekšēju ūdens ceļu kuģiem. Uh, kas attiecas uz motoru vagoniem un lokomotīvēm, ir secināts, ka, lai gan atsevišķi ražotāji jau spēja nodrošināt atbilstību 3B posmu robežvērtībām, tomēr ļoti da daudz citi ražotāji nevar vēl saražot lokomotīvas, kas varētu šādu atbilstību nodrošināt. Uh, Vismaz tas tā nenotiks līdz 2012. gada 1. janvārim. Nu, konstatējot pašreizējo situāciju, es domāju, ka vajadzētu atbalstīt e, iespēju aizstāt tās lokomotīvu, to lokomotīvu motors, kas nav vidē draudzīgas ar jaunām ne, 3A posma tipa lokomotīvēm, e, jo šobrīd uzreiz šāds, šādi motori vēl nav pieejami. Kā jau teicu, šī direktīva īsti neat, nepie, netiek piemērot iekšēju ūdensceļu kuģiem. Daudzi ražotāji uh, ir secinājuši, ka ka izdodas panākt atbilstīgo 20% samazinājumu un atbilstību abiem abu posmu prasībām. Un eh, maziem uzņēmumiem tas jāsaka ir grūtāk, jo viņiem ražošanas apņēm, ap, apjomi ir mazāki. Turklāt jāņem vērā arī ekonomikas krīze, kas, protams, ietekmējusi situāciju un samazinājusi ieņēmumus, kas varētu tikt izmantot pētniecībai un izstrādē. Līdz ar to šobrīd ne visi uzņēmumi spēja ievērot uh, jaunās prasības. It īpaši tas attiec, kā jau teicu, uz šo tehnisko iekārtu ražotājiem mazajiem uzņēmumiem. Eh, komisija ir nākus krējā ar konkrētiem priekšlikumiem un ierosina sekojošo palielinātu procentuālo eh, tehnisko iekārtu procentuālo skaitu, kas tiek laisti tirgū katrā motoru kategorijā. Tātad eh, turklāt ierosina piemērot arī eh, to motoru iekārtu skaitu kas, e, ko būtu atļauts laist tirgu saskaņā ar elastīgumu sistēmu. Un turklāt tiek runāts arī, ka šī sistēma attiektos uz dzinējiem, ko izmanto motorvagonu lokomotīvu piedziņai. Un turklāt šie pasākumi tad tik noteikti ir ierobežojuši laiku un beigtu e, zaudētu spēku 31. decembrim 2016. gadā. Nu tāda ir šī reālā situācija. Papildus Eiropas Savienībā arī ASV un Kanādā ir izveidots attiecīgas elastību, elastības sistēmas. Uh, Tas pats attiec arī uz Krieviju un Latīņu Ameriku, bet eh, šo pārnoteikumu pārskatīšanas rezultātā ražotājiem Eiropas Savienībā nāk cīnīties ar negodīgiem konkurences apstākļiem, jo kopējie kontrolas pasākumi tomēr attiecībā uz importētajām precēm vēl nav pietiekami spēcīgi. Kas attiec uz vides aizsardzību, galvenās piesārņojošās vielas, uh, protams, piesārņo arī gaisu kopumā, un tās ir emisijas, kas saistīts tieši ar slāpekļa daļiņām. Slāpekļa oksīds, oksīdi ir, ir 60%, pro, 60 no slāpekļa piesārņojuma nāk tieši no šāda veida, no šāda veida um, emisijām. Nu, lūk, kopumā autoceļu transports veido 42% no NOx apjomu šajā elastības schēmā tika noteikti pārmaiņas 50%, un e, pašreizajā sistēma ir 20%. Tātad šī, šis, šī pārmaiņa ir par 0,3%. Tiek paredzēts arī garāks e, jauno robežu vērtību ieviešanas periods. Robežu vērtība apmērs e, šīm vērtībām paliek nemainīgs esam redzējuši, ka tiek noteikts arī daudz dramatiskākā, dramatiskākas pārmaiņas, nu, piemēram, otrā posma ietvaros. Un mēs redzējām, ka toreiz emisijas samazinājās, bet tas notika ekonomiskās krīzes rezultātā. Kas attiecas uz referents viedokli, var jums pastāstīt, ka pamatojoties uz konsultācijām ar interesētajām pusēm un arī ņemot vērā vidas aizsardzības aspektus, es uzskatu, ka šis E, šobrīd esam nonākuši pie līdzsvarotas pieejas, bet tajā pat laikā gribu vēst jūs uzmanību uz to, ka ir vajadzīgs nodrošināt godīgu konkurenci pasaules tirgu un nedrīkstam pieļaut neekoloģiskas tehnikas ieviešanu Eiropas Savienībā. Un tāpēc komisijai vajadzētu pārliecināties, ka ražot, ražotāji no e, trešajām valstīm e, ievēro noteikums, kas, not, kas, atbilst, Eiro, kas atbilst Eiropas Savienības noteikumu līmenim. Un tāpēc mēs ieteiktu to atbildīgajai vidas sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīgumu komitejai uh, ierosināt komisijas priekšlikumu apstiprināt. Tālāk varam apspriest grozījumus, un tie droši vien lielākā mērā būs saistīti ar vidas aizsardzību. Paldies, Nālavs kundze, saka priekšādātājs. Paldies arī Tulcē, kur mēģināju, un acīm redzot, spēja tikt līdz runātājai, tagad var ievilkt elpu jo runa tiešām bija ārkārtīgi gāta. Tālāk tautas pārtīs viedā vārdā došu vārdu Marcinkeviču kungam. Paldies! Chciałbym wskazać na kilka istotnych aspektów, e, jakie powinny zostać wyszczególnione w przygotowanej przez e, sprawozdawczynię. Es atvainojos, nav pieejams tulkotājs Marcinkevičs kungs, acīm redzot, e, nav ieslēgts mikrofons kādam tulkam angļu valodas kabīnē. Jā, bija neliela tehniska problēma, saka angļu tulki, acīm redzot, viss ir nokārtots, lai ko arī neno, nenozīmētu, saka priekšsēdētājs Marcinkevičs kungs, nu, eh, tā ir diezgan liela kļūma, acīm redzot, ja mēs nevaram viņu saprast. Lūdzu, mēģiniet vēl vienreiz, Marcinkevičs kungs. Nu, redzēsim, vai šoreiz viss darbosies vai ne. Paldies! Liels paldies priekšsēdētāji! kā, ēnu, ē, kā tautas partijas ēnu referents, es gribētu atsaukties uz atsevišķiem būtiskiem aspektiem, kas būtu jāietver šai ziņojumā. Ja mēs runājam par motoriem. Mēs esam uh, gandarīti par komisijas priekšlikumu veikt uh, direktīvas piemērošanu, bet jāņem vērā, ka šeit ir uh, radušies kavējumi, un, protams, ražotājiem tas rada bāžas. Viņiem arī ir grūti ņemt vērā uh, direktīvas priekšnosacījums. Tie ir arī jauns normas attiecībā uz emisijām, pārējot no 3A uz 3B sistēmu. Un uh, īstenošana ir pārcelt no janvāra uz decembri tehniskie nosacījumi, es nevēlētos tos tagad atkārtot, eh, referents jau tos minēja, šis ir tāds eh, tehniskas dabas ziņojums, tādēļ es uzreiz pāriešu pie savām piezīmēm. Vēlējos pateikt sēkojošo. Ekonomiskā krīze ir eh, ļoti nozīmīgs faktors, bet motoru ražošana joprojām norisinās. Bet mēs esam redzējuši arī to, ka auto nozara piedzīvo grotības, samazinās ražošanās apjomi, piemēram, arī salīdzinām ar, ar to ražošanu, kas vēl norisinājās pagājuši gadu. Ir, eh, ražošana ir samazinājusies par 5 līdz 10 procentiem, un, protams, salīdzinām ar 2008. gadu, tas ir liels kritiens uz leju. Lai valstis varētu pārdot tirgu tādus uh, vecākas paudzes motorus. Uh, tas īstenībā sagādā papildus izmaksas ražotājiem un vispār apgrūtina visu viņu dzīvi kopumā. Un jāņem vērā, ka šādi netīri motori rada vides piesārņojumu, tādēļ vajadzētu mēģināt, uh, bet jauno motoru ražošana, pilnīgi jauna motoru ražošana rada finansiāls uh, grūtības ražotājiem, tādēļ viņi mēģina esošos priekšrakstus kaut kādā veidā aplīkumot. Mums ir jādomā par pietiekam labu priekšlikumu izstrādi, un tas viss ir ļoti sarežģīti. Protams, mums ir arī jāatminas. ka ir um, jāanalizē tas, kādu kaitējumu šie motori rada videi, ehm, jādomā par emiziju samazināšanu, bet ir jādomā arī par drošību. Varbūt, ka šie ierobežojumi tik īsā laikā nemaz nav īstenojami. Daudzi motoru ražotāji vispār šos motorus ehm, paši neražo, viņi ir gatavi arī no dažādām piegādēm. Uh, Līdz ar to uh, ražotāji Eiropas Savienībā cīnās, piemēram, ar dažādām grūtībām, uh, viņiem ir jāimportē materiāls no Ķīnas vai no Dienvidamerikas, un tur, protams, netiek ievērot tik augsti standarti kā Eiropas Savienībā. Līdz ar to tiek uh, importēts daudz tādu motoru, kas vispār neatbilst priekšrakstiem. Paldies! Thank you very much, Mrs. Mais. Lielas paldies, Maisners kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich danke auch der. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentei par sagatavoto atzinumu. Es vēlējos pateikt, ka es darbojos Eiropas parlamentā vienu gadu un eh, īstenībā tagad mēs esam sagatavojuši atzinumu par ziņojumu, kas vispār vēl nav ieraudzījis dienas gaismu. Jā, komisijas paziņojums ir gatavs, bet komiteja vēl nav pabeigusi savu ziņojumu. Nu, tas tāds komentārs pašā sākumā. Īstenībā es tagad nevēlējos iedziļināties visās šajās tehniskajās detaļās. Seņālovs kundze jau ļoti daudz par to pateica. Bet mums ir jādomā par uh, tādu transporta sistēmu, kas būtu draudzīgāka videi. Un, protams, ir jāsaprot, cik daudz emisiju rada mašīnu motori. Uh, mēs jau nerunājam tikai par uh, oglekļa emisijām, mēs runājam arī par sēra emisijām, par uh, slāpekļa oksīda emisijām un tā tālāk. Mēs vēlamies, lai transports kļūtu draudzīgāks un to videi draudzīgāks un to varētu panākt arī ražojot videi draudzīgāks zaļāks motors. Es domāju, ka šādas pārmaiņas ir nepieciešams. Te ir runāts arī par uh, iespēju īstenot uh, šādus principus. Mēs vēlamies ievērot arī robežvērtības un mēs vēlamies, lai dalību valsts patiešām to varētu padarīt, uh, lai šie skaitļi būtu realistiski. Laika grafiks arī bija pietiekami ambiciozs, tādēļ ir jāpiedāvā pagarinājums. Komisija to šajā gadījumā ir izdarījusi un es to varu tikai uzteikt. Tāpat runājot par elastību kas ir jāgarantē, e, ir jāsaprot, ka ir e, daudzi motori, e, kuru radīto emisiju apjoms ir lielāks, tos joprojām ir iespējams ražot, līdz ar to nozarei netiek uzlikts tāds sloks. Ja mēs runājam par 20%, par to, ka ir motori, kas mm, kur emisijas ir par 20% augstākas, eh, vēl joprojām ir iespējams ražot arī tādus motorus un dzinējus, eh, kuru emisijas ir par 50% augstākas, un nu, tas ir labi. Ja mēs runājam par mazajiem uzņēmumiem, Eh, arī mazajiem uzņēmumiem ir jāievēro konkrētas kvotas. Mazie uzņēmumi var ražot vairāk eh, motoru pārējais posmā, kam ir augstāks emisiju skaits. Un, protams, ir jāgarantē elastīgums eh, attiecībā uz visiem motoriem, nevienā attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojam iekārtām un traktoriem, arī jārunā taču ir arī par vilcieniem, jo dzelzceļu ļoti daudz apzīmē kā tādu zaļu, videi draudzīgu uh, transportu veidu. Žēl, ka Krāmerkungs ir aizskries no zāles, viņš par man piezīmi tikai priecātos. Uh, Mums tā tad ir jāpadomā par dzelzceļu, kad uh, varēs mainīt vecās lokomotīvas, vai vecās joprojām var izmantot un tā tālāk, un uh, kāds varētu būt šis pārējais laiks, lai nomainītu arī lokomotīvu dzinējus, jo mēs nevēlamies nostādīt, uh, piemēram, dzelzceļu jomu tādā sērdienītas lomā. Es uzskatu, ka komisijas piedāvājums ir uh, labs, pamatots, mums ir nepieciešams elastīgums, mēs vēlamies sasniegt konkrētos mērķus, bet ilgākā laika posmā, un tas ir būtiskākais. Paldies Paldies komisijas vārdā, došu vārdu Volgan kungam. Vai es pareizi izrunāju jūsu vārdu? Lieliski, paldies. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka arī tika prezentēts tik ļoti labi šis sarežģītais tehniskais priekšlikums. Gribu uzstāt uz tiem punktiem, ko Anna minēs. Nu, pirmām kārtām šis senālas kundziņojums ir eh, ļoti labs. Viens punkts jau tika uzsvērts, respektīvi, cik šis pasākums ir svarīgs, lai palīdzētu sektoram, kas joprojām jūt krīzes sekas. Tāpat laikā, kad citas rūpniecības nozars šķiet jau pamazām tiek krīzē pāri, tieši šādas mašinērijas ražotāji tomēr eh, vēl nav at, atguvuši spēkus. Tas attiec uz lauksemniecības mašinērijas ražotājiem un tam līdzīgi. Šī krīze, jāsaka, uh, bija ļoti spēcīgi tieši šai sektorā un nāca brīdī, kad visiem ražotājiem vajadzēja kā reiz nodrošināt jaunās atbilstības prasības tehniskajām iekārtām, šiem jaunajiem, jaunā posma noteikumiem, un tas viņiem bija ārkārtīgi sarežģīti. Atsevišķi uzņēmumi virzās uz šo mērķu sasniegšanu Bet ļoti daudz tieši mazāku uzņēmumu joprojām eh, sastopas ar milzībām grūtībām eh, mašinērijas dizainēšanā. Eh, ir tam grūti saražot tieši tādus motors, kas, nu, acīm redzot, viņam ir kā, kāds jaunievedums. Tika runāts arī par tirgus pētījumi un uz, uzraudzību. Jā, nu arī šo jautājumu mēs pētam Eh, darba grupās, eh, runājot ar dalību valstu pārstāvjiem, strādājam tātad pie pastiprinātas tirgus uzraudzības. Un kā jūs zinat, tad 765 eh, pamat uh, regula paredz uzlabot tirgus uzraudzību. Un šajās diskusijās paralēli strādājam arī pie iespējas uzlabot tās tehniskās iekārtas, kas varētu tikt laistas tirgu, eh, ievērot jaunās robežvērtības. Un tāpēc ražotāji interesēs, eh, Eiropas Savienības ražotāji interesēs un arī Eiropas Savienības interesēs līdz ar to ir uzlabot, ehm, uzlabot šo situāciju atbilstībā noteiktajām robežvērtībām. Laika grafiks, jeb kalendārs mūsuprāt, varētu būt tāds, ka, nu, pirmām kārtām jau tika norādīts komisijai, ka ir nopietnas problēmas ar prasību izpildu, tad kalendārs varētu būt nereāls. Eh, tieši par emisijām runājot, un mums bija vajadzīgs kāds brīdis, lai informāciju visu salikt parastajos plautiņos, lai izstrādātu priekšlikumu. Nu, viens no elementiem, kas nespēlē mums par labi, bija arī komisijas sastāvmaiņa. Turklāt še, šogad tiks arī sagatavots priekšlikums par nodokli, e, T, par, par kopējo tekstu. Es domāju, ka svarīgi, lai teksts būtu līdzsvarots un laika grafiks, kur arī noteikti šis beigu datums. bija svarīgs, lai parādītu, ka mēs nepadodamies, ka mēs nemazinam emisiju standārtu sebežu robežu vērtības. Tos pirms sešiem gadiem pieņēma parlaments un padomu, un šos, šīs robežu vērtības vēlamies saglabāt, jā, bet tepat laikā turpmākajos trīs gadus vēlamies piemērot šo elastības sistēmu. Paldies. Paldies. Kunkungs, jūs vēl gribējāt kaut ko teikt šai saistībā, lūdzu. Paldies par šiem interesantiem priekšnesumiem. Un mēs ar ko līdzīgu sastapāmies arī vīdes komitejā, runājot par šīm CO2 robežvērtībām, runājot piemēram par mazajām automašīnām. Mēs formulējam arī konkrēts mērķus, tos nospraudām, un tieši tādēļ Es vēlējos dzirdēt, kāda ir jūsu interpretācija. Tā tad, eh, kādas ir šīs CO2 emisiju robežvērtības? Mēs te runājam par 3A, 3B. Kāds ir pašreizējais standarts runājot, eh, piemēram, gan par eh, CO2 emisijām, gan par slāpekli? Uh, Un ko mēs vēlamies sasniegt, tātad runājot par 3B, un tad jums jau būs konkrēts priekšstats, vai mēs tam varam piekrist vai nē, savādāk, nu, te neko nevar saprast, gramstīšanās tumsā sanāk. Paldies, komisijas pārstāv lūdzu. Thank you. Paldies. Jā. Nu, šeit ir pavisam cits scenārijs kas attiec uz salīdzinā, salīdzinot ar vieglu automašīnu motoriem. Šeit sastopamies ar ļoti plašu piemērojumu spektru. Mēs runājam par motoriem, uh, kas tiek laisti tirgu un pēc tam ievietoti automašīnās, kas tiek iekārtās, kas tiek piemērots ļoti dažādiem nolūkiem un beigu beigās līdz ar to ir dažāds degvielas patēriņš, dažādas CO2 emisijas un tam līdzīgi. Šobrīd neskatāmies uz CO2 emisijām, nerunājam par energoefektivitāti. Tā šobrīd tiek vērtēta, tiek domāts, kā to uzlabot šīm tehniskajām iekārtām, Domājam par to, kā palīdzēt lietotājiem gūt labumu no jaunām tehnoloģijām, kas jau pastāv. Jo arī šajā jomā attīstība diezgan strauji iet uz priekšu, bet faktiski pārsvarā skatāmies uz to, kas, eh, to sastāvdaļu, kas visvairāk piesāņo gaisu, respektīvi runājam par NOx, tātad NOx un makrodaļiņām mērķis šeit ir noteikts un emisiju robežvietības 3B un 3A posmā e, ir noteikts direktīvā pilnīgi skaidri atsevišķi katrai kategorijai. Tur noteikts arī robežvērtības un tā tad limiti. Tas noteikts direktīvas pielikumā. Šobrīd par makrodaļņām runājot, mēs runājam par lielo motoru kategoriju, tātad līdz 160 kW kategoriju, un ja runājam par uh, 1,2 km stundā un 3A posmu ietveros, tam jāsamazinās par vienu desmito daļu. Tātad uh, ir samazinājies par vienu desmito daļu. Tas ir progress. Tādā veidā dalībvalstis spēs arī izpildīt eh, kopējos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz emisijām. Viss ir ļoti skaidrs, saka priekšsēdētājs. Salānos kundze, vai jūs gribat teikt vēl kaut ko noslēgumā? Nē? Ļoti labi. Nē, negribēju neko teikt, tikai gribēju pateikt paldies par visām piezīmēm, ko dzirdēju. Ļoti labi, turpina priekšādātājs, lieliski. Laika grafiks ir šāds. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. novembris. Balsojums mūsu komitejā notiks 25. janvārī. Kas attiec uz vides komiteju, Mēs īsti nezinām viņu noteiktos datums, nezinām, mēs arī parasti nezinām, ko viņi īsti dara. Un balsojums plenārsēdē, protams, arī vēl nevar tikt noteikts, jo tas būs, at... jo mēs nesam vadošā komiteja. Bet mums tātad grozījumu iesniegšanas termiņš ir 16. novembris un 25. janvārī balsīs, balsosim šeit transporta komitejā. Paldies, Alānovs kundzei. Tagad mums būs 30 minūšu pārtraukums pirms mēs sākam uh, sanāksmi ar Gudulu kungu, no Eiropas aviācijas drošības aģentūras. Nu tā tad lūkšu jums visiem ierasties atpakaļ zālē bez 15.5. Un tad varēsim turpināt eh, debatas ar Gudu kungu. Okay, colleagues. Kolēģi. Can we restart the meeting? Vai mēs nevarētu atsākt sanāksmi? Mums ir Gulūkungs no EASAS, viņš ir EASAS izpildirektors. Un droši vien uh, atcerēsties to, ka mēs e, regulāri organizējam šādu viedokļu apmaiņu. Un es gribētu dot nosākumu Gudūkungam, un tad mēs varētu uzdot jautājumus un attiecīgi komentēt. Lūdzu, Gudūkungs. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Labvakar. Priekšsēdētājs gribētu pateikties par aicinājumu. Paldies par iespēju atkal uzstāties e, jūsu priekšā, transporta komitejas priekšā. Es mēģināšu vēlreiz piedalīties šajā viedokļa apmaiņā ar komisiju. Un paldies arī parlamenta par to, ka esat atbalstījuši mūsu aģentūru, Eiropas aviācijas drošības aģentūru. Uh, un es esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, atbildēt caskatāmā veidā pilnīgi uz visiem jautājumiem, kas skar mūsu aģentūras darbu. Es gribētu pastāstīt vispārīgos vilcienos par aģentūras darbu, es gribētu pastāstīt par mūsu stratēģiju aviācijas drošības jomā, jo mūsu darbības objekts ir aviācijas drošība. Kopš 2009. gada regulas 11.09, tātad kopš šīs regulas pieņemšanas šī ir, regula ir atbildīga. Tātad tika izveidota aģentūra, un tagad mēs esam uh, atbildīgi par drošības jautājumiem līdz pat lidostā. Un šajā gadā aģentūra ir aktīvi piedalījusies koordinējot un gatavojot Eiropas darba failu, kuru mēs esam Eh, ļoti veiksmīgi arī prezentējuši. Mēs martā un septembrī mēs esam mm, piedalījušies arī civilās avilācijas organizācijas darbā, eh, starptautiskā mērogā tātad, un arī šajā organizācijā Eiropai ir ļoti svarīga loma. Es gribētu pasāstīt, ka vienu gadu atpakaļ tika izveidot darba grupa eh, konsultīvā komiteja drošības jautājumos. Šajā aģentūrā ir dažādi pārstāvi. Šajā darba grupā darbojas gan nozara pārstāvi, gan arī komisijas pārstāvi, gan arī daži dalībvalstu pārstāvi. Šī grupa ir uzdevumu strādāt pie drošības stratēģijas, aviācijas drošības stratēģijas. Mums grupā ir uzdevums arī e, virzīt drošības jautājumus, kā arī piedāvāt Eiropas e, drošības plānu. E, mums ir jās jāstrādā kopā ar aģentūšu darba grupai un attiecīgi jāiesaista visas ieinteresētās puses. Tad pirmais eh, programmas un darba plāna termiņš ir pieci gadi. Eh, aģentūras strādā kopš decembra un es ceru, ka mūsu plānu apsiprinās arī augstākajā politiskajā līmenī. Uh, un ka mūsu darbs palīdzēs būtiski uzlabot um, drošību Eiropā tuvākajos gados. Es gribētu pastāstīt jums atsevišķus datus uh, par uh, uh, drošību. Tātad 2009. gada statistiskie dati, 10. gada dati mums vēl nav pieejami. Tātad aviācijas drošība dalība valstīs bijusi ļoti augstā līmenī. Mums ir bijuši tikai daži negadījumi, Tad no tiem tad bija pieci, tad no tiem bija divi ar fatālu gadījumu. Un tas attiecās tad uz helikopteru daru, tad vispār šo te negadījumu skaits ir viens no zemākajiem. Tālāk ir rekomendācijas, ko ir attiecīgi rekomendējuši izmeklētāji, kas ir pētījuši negadījumu cēloņus. kas izpētījuši arī tendences. Mums attiecīgi aģentūra ir papildus darbi dēļ šīs izmeklēšanas. Tad ir arī noteikts ziņojumu skaits par negadījumiem, ko aģentūra ir saņēmusi. Šādus negadījumus vai ziņojumus par tiem mēs analizējam. Ir nepieciešams arī gūt mācības uzlabot drošību, uh, Līdz ar to mēs esam izveidojuši īpašu darba mm, instrumentu, kas palīdz mums darboties ar šādiem negadījuma ziņojumiem. Tālāk gribētu pateikt par regulējumu, kas attiecās uz 2009. un 2010. gadu, tad mums ir noteikts likumdošanas pamats, kas būs spēkā tuvākos gadus. Tad 2009 2009. gadā ir 12 informācijas par grozījumiem nopublicēts. Svarīgākie no tiem ir par savstarpēju. Tātad ir par operatīvās drošības certifikātu. Certifikātu vēl ir arī citi noteikumi, kas izstājušies spēkā. 2009. gadā komisija lūdz, lai mēs rīkojamies saskaņā ar ātro procedūru. Tika izteikts lūgums pārnest trīs eksistējušās regulas lai stātos spēkā gaisa satiksmes pārvaldības principi. Tad šie noteikumi ir jāpārņem komitoloģijas procedūrā, un tas ir jādara līdz 2010. gadam. E, t šie noteikumi attiecas uz gaisa kontrolieru licencēšanu, tālāk prasības attiecībā uz gaisa kontrolas operatoriem un arī dokuments par e, prasībām attiecībā uz pāraugošajām iestādēm. E, tad šie atzinumi tiek, ir arī nodot no komisijas puses attiecīgi termiņā, tas notika marta mēnesī, tad mums ir nepieciešams strādāt pie esošo noteikumu transponēšanas. Mēs turpināsim šo darbu, integrēsim visas pamata regulas, kā arī jauno struktūru mēs pārnesīsim mūsu darbā. 2010. gada visas šīs regulas ir bijušas ļoti svarīgas, ir īpaši tas, kas attiecās uz OPS. Mēs pārskatījām OPS darbu, arī izanalizējām gan drošības, gan medicīnisko daļu. Manas pieminētā darba grupa arī izstrādē priekšlikums par lidošanas laika ierobežojumu un citiem tehniskiem jautājumiem. Uh, Es esmu gatavs arī atgriezties visām šīm detaļām pēc uz, tam, kad uzklausīšu jūsu jautājumus. Eh, tad mm, prioritātes mums ir strādāšana ar jauniem likumdošanas aktiem mūsu eh, kompetenci ietvaros. Mums saskaņā ar jauno līgumu ir nepieciešams attiecīgi pielāgot mūsu darbu. Eh, mums ir jādod arī no, nozarei informācija par tehnoloģiskiem jauninājumiem, kā arī jāsaist to ar likumdošanu. Es gribētu jums pastāstīt par lielisko sadarbību, kas mums ir radusies starp Eirokontroli. Droši vien zināsiet, ka Eirokontrola eh, darbojas ar vienotajām Eiropas debesīm, ar šo koncepciju. Un mēs cenšamies sadarboties ar komisiju un ar aģentūru. Aģentūra izmanto tos Eirokontrolas ekspertus un strādās ar ATM standartizāciju, kā arī ar drošības analīzi saistot to ar ATM. Tad mums vēl ir bijuši inf, ap, pārstāvju apmaiņa ar attiecībām organizācijām PRB. Uh, un citām. Es gribētu tagad atgriezties pie personāla un finansējuma jautājumiem. 2016. gada budžets, tas 5, 507 miljoni, 70 miljoni nāks no nozares un 3-4 miljonus mēs saņemsim no Eiropas Savienības finansējuma. Uh, tad vēl virs minētajiem 107 mums ir 27 miljonu liela rezerve un izdevumi 2010. gadā par personālu 56, tā kā administīvie izdevumi 14 miljoni un par 3. 4. operatīvie izdevumi 40 miljoni eiro. 27 25. Tas ir apakšlīgums slēdzējiem, kas izpildīja dažas uzdevumus, ko tiem uzdeva nacionālās iestādes. Tālāk 2010. gada plāns mums ir 160 pagaidu aģentūras un vismaz 520 no posteņiem šajās aģentūrās tika aizpildīti šajā gadā. Un tad līdz būs 520 pagaidu aģenti un būs arī 55 pagaidu aģenti. 2011. gadā budžeta cipari būs līdzīgi, bet mūsu piecgada plāns ir tāds, kur ir paredzēti 37 miljoni no Eiropas finansējuma, bet sakarā ar finanšu krīzi un budžeta ierobežojumiem 34 miljoni būs. Uh, mazāk par 3 miljoniem nekā biznesa plānā bija paredzēts. Protams, šāds samazinājums nav nekas labs tajā laikā, kad aģentūra paplašina savu darbu. Tad uh, protams, Eirokontrola speciālistu atbalsts ATM sistēmā ir ļoti svarīgs. Runājot par rekrutēšanu 2011. gada, īpaši ne, neatsirsies situācija no 12. gada, atkal 50, 574 pagaidu darbinieki būs. Tas viss ir nepieciešams, lai mēs sagatavotu aģentūru nākotnes darbiem. Mums ir nepieciešams tuvākajos gados palielināt aģentūras darbinieku skaitu par izmaksām par, es gribētu kliedēt šo mītu, ka aģentūra izmanto vairāk resursus nekā nepieciešams. Jums ir jāzina, ka 2007. gada mums bija reģistrētais pārsvars un atlikums, un tas bija tāpēc, ka mums bija mainījusies metoda, kā mēs maksājām par pakalpojumiem. Mēs uh, arī saņēmām maksu par mūsu pakalpojumiem un arī avansa maksājumi tika ieskaitīti. Rezultātā, saliekot visu kopā, bija pārpalikums 8. un 9. gadā, ir tīpaši 9. gadā pārpalikums gandrīz vai viss tika iztērēts, jo mēs strādājām pie uh, navigācijas jautājumu, mēs arī kompensējām par pār, virsstundu darbu. Komisija uzlika mums uzdevumu arī strādāt ar maksām un tarifiem. Tarifiem mums bija jābūt tādiem, kas pārstāv reālas aktivitātes. Mums bija jāspēj kompensēt savus darbus, un tas viss bija dēļ tā, ka mūsu darba apjoms palielinājās. Mēs darījām visu, lai mazajiem uzņēmumiem nevajadzētu maksāt vairāk, un mēs ļoti ceram, ka komisija pieņems šo jauno uh, likumu. Tad, lai pabeigtu, es gribētu teikt, ka ka aģentūra darbojas, eh, grib certificēties ISO sistēmā, un mēs gribam arī šajā gadā saņemt starptautisko certifikātu, kas apstiprinās arī kvalitātes eh, kompetenci un eh, aģentūrai. Lūk, šādu sākotnēju informāciju es gribēju jums pastāstīt, un tagad esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus, kā arī esmu gatavs sniegt papildu informāciju par aģentūru. Paldies! Kūna kungs no PPE grupas. Ben, Fierē Godo, es esmu. Godātais Godo kungs. Nu jā, tas bija visai iespaidīgi. nevien 2010. gada eh, budžeta plānošana, bet arī citi cipari bija visai iespaidīgi budžets e, par divām trešdaļām ir sastādīts no e, nozares e, iemaksām un par vienu trešdaļu no komisijas, bet ir jāsaprot arī, ka finanšu segumam ir jābūt atbilstošam jūsu veicamajiem uzdevumiem. Pēdējā laikā mēs esam ļoti daudz diskutējuši par to, kā mēs varētu uzlabot uh, aviācijas drošību, arī ņemot vērā uh, uz zemes sniedzamos pakalpojumus, runājot gan par pasažīru pārbaudēm, gan arī par tā, sa, runājot par tā saucamajiem uh, drošības trūkumiem, kontrolējot arī kravu pārvadājumus. Bet, protams, jūs esat atbildīgi arī par tehnisko apskati, attiecīgo operatoru, līdmašīnu apskati. Un mums, protams, arī ir jāparūpēs par to, lai šajā darbā netiktu pieļauts nekādas kļūmes. Varbūt, ka jūs varētu nedaudz uh, pastāstīt par to, kas ir noticis ar A380 uh, Dienvidu Austrum Āzijā. Uh, šī slidmašīnas uh, dzinējā tika konstatēts problēmas, tātad tas bija kvantas uh, līdzsabiedrības uh, lidaparāts un uh, tam vajadzēja veikt piespiedu nosēšanos, jo bija problēmas ar dzinēju. Un ko mēs varētu darīt atkal Eiropas Savienībā? E, jo mūsu aviācijas tirgus, ja to tā drīkst saukt, ir visai fragmentēts, vai mēs esam nu, pavirzījušies uz priekšu, domājot arī, piemēram, par savienojumu vietām e, Ziemeļa Eiropā, Centrāla Eiropā un arī uh, e, Dienveda Eiropā. Jūs arī mūs iepazīstinājāt ar tādiem visai pārliecinošiem skaitļiem, runājot arī par komerciālo līdzsatiksmi, ka, piemēram, 2009. gadā nebija nevienas, eh, neviena nelaimes gadījuma, izņemot uh, tikai šo helikopteru negadījumu, kad divi cilvēki gāja bojā. Un ir ļoti labi, uh, ka Eiropas Savienībā drošība aviācijas jomā ir viens no galvenajiem postulātiem, un sadarbība starp dalību valstīm ir pat tiešām pārliecinoši uzlabojusies. Transporta komitejā mēs arī diskutējām par to, kā, kā rīkoties katastrofu gadījumā, kā vislabāk šīs katastrofas izmeklēt, analizēt to cēloņus un kā labāk koordinēt informācijas apmaiņu starp eh, dažādām kompetencēm. Piemēram, eh, Mēs runājam par dažādām aģentūrām, kas darbojas dalību valstīs, eh, tur strādā eksperti, un kā mēs eh, varētu labāk koordinēt šo ekspertu pūliņus, lai katrā valstī eh, nevajadzētu darboties nacionālajām aģentūrām, bet varētu arī pieļaut tādu savstarpēju apmaiņu, lai dalību valsts varētu cita citai palīdzēt. Dalību, darbinieku skaits. Jūs teicāt, ka EADA ir 520 eh, darbinieku, kas ir nodarbināti uz laiku. Vai jūs varētu mūs iepazīstināt nedaudz detalizētāk ar šo situāciju? Tātad, eh, kāds ir jūsu priekšstats par aģentūru nākotnē, eh, ņemot vērā arī to, ka personālam atvēlētais budžets ir 57 miljoni eiro? Es ceru, ka jūsu darbinieki ir augstu kvalificēti, labi izglītot cilvēku, un, protams, viņi vēlas arī saņemt atbilstošu darbu par saviem pūliņiem. Viss, eh, tas bija viss no manas puses. Paldies par ziņojumu. Paldies, Alkadrāvi kungs. And, uh, paldies, priekšsēdētāji, paldies, Gudū kungs, ka ieradāties pie mums, un ir ļoti labi, ka jūs tā regulāri apciemot mūsu komiteju, un mēs uzzinām par jūsu aģentūras veiktajām aktivitātēm. Mēs ceram, ka nākotnē arī šī sadarbība būs tikpat auglīga. Daži jautājumi. Runājot par drošību, jūs eh, patiešām mūs iepazīstināt ar ļoti tādiem iespaidīgiem skaitļiem no 2009. gada. Statistika ir iepriecinoša, nu, bet, protams, eh, šad eh, un tad kaut kas notiek, A380 un šie Rolls-Royce motori, un nu, pat mēs esam pieņēmuši likumdošanu, kas noteikti jums nav pasprucis garām par to, kas ir jādara iesaistītajām pusēm, ja ir eh, incidenti un nelaimes gadījumi. Tas ir Devera kundzes ziņojums. Kā jūs vērtējat likumdošanas, eh, nu jau pirmos nestos augļus, vai jūs esat apmierināts ar to, kas ir sasniegts un eh, kas notiek, piemēram, izmeklējot nelaimes gadījumus, eh, nu nesen, kas notika Austrālijas līdzsabiedrības kvantas gadījumā, protams, tā nav Eiropas līdzsabiedrība, bet tā līdmašīna tika salikta Eiropas Savienībā, un varbūt jūs varētu tātad paskaidrot cīkāk, ko jūs par to visu domājat. Jūs runājat arī par finansējumu. Es lauzīju galvu, ko tad tas īsti nozīmē. Jūs teicāt, ka 3 miljonu eiro, tas eh, par 3 eh, miljoniem eiro eh, tiek samazināts budžets jūsu iestādēji. Vai jūs uzskatāt? ka šis budžeta samazinājums apgrūtinās jūsu veicamo darbu. Jūs runājat arī, ka nākotnē jums būs jāveic lielāks uzdevumu apjoms. Kādiem uzdevumiem jums ir nepieciešams visvairāk darbinieku, tātad kurās jomās ir nepieciešams papildus personāls? Tāpat jūs minējāt jauno nodevu regulējumu. Šķiet, ka komisija to gatavojas pieņemt kuru katru brīdi. Varbūt, ka jūs tā īsi varētu mūs iepazīstināt ar principiem, proti, kas šeit mainīsies, ņemot vērā eh, jaunieviesto sistēmu un kā tas ietekmēs arī ienākums jomā. Un noslēgumā daži jautājumi, par ko esam diskutējuši pēdējo mēnešu laikā. Jūs pats teicāt par uh, lidojumu laiku ierobežojumu un arī par uh, atpūtas laiku, ja tā drīkst izteikties, un pirms pusgada uh, Mēs dzirdējām daudz protestu un es sapratu, ka ir izveidot arī īpaša darba grupa, kas tika izveidot, lai vispār šos jautājumus atrisinātu. Un jums jau septembra beigās vajadzēja nonākt pie konkrētiem secinājumiem. Nu, varbūt jūs mums varētu iepazīstināt ar lietu gaitu. Un līdzīgs jautājums mēs runājam par dokumentu, pie kura vēl tiek strādāts, proti par licenču piešķiršanu pilotiem. Šeit arī ir vēl ļoti daudz jautājumu zīmju. Varbūt, ka jūs varētu nedaudz izgaismot šo jautājumu un paskaidrot, eh, kādi ir, kāda ir EADA nostāja. Ņemot vērā arī uh, tos grozījumus, kas uh, stāsies spēkā pēc neilga laiciņa. Vispēdzot, pēdējais jautājums. Jūs jau ievadrunā teicāt, ka ir jāņem vērā vienoto debesu nolīgums, un es domāju, kā tas eh, izskatīsies eh, praksē, ņemot vērā arī Cēzara sistēmu, nu tā ir tāda tehniskā puse, un cik aktīvi jūsu aģentūra EADA ir iesaistījusies šo jautājumu risināšanā. Paldies! Mrs. Maisner. Maisners kundze, lūdzu. Vielen Dank, jā, prezident. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es arī sirsnīgi vēlējos pateikties Galūkungam par uh, eh, viņas sniegto informāciju. Uh, Un es centīšos neatkārtot jau iepriekšējo runātāju teikto, bet, eh, nu. Uh, Es varu atkārtot tikai to, eh, ir ļoti iepriecinoši tas fakts, ka ir eh, izdevies samazināt negadījumu skaitu tik eh, iepriecinošā, pārliecinošā veidā. Un mēs vēlamies, lai šis skaitlis tikpat zems arī saglabātos. Runājot par Vērak kundzes ziņojumu, ir jāparūpējas par to, lai katastrofas tik izmeklētas pēc iespējas efektīvāk un, protams, pirmām kārtām ir jāsamazina to skaits. Uh, Bet eh, vēl kaut kas papildus tas, ko kolēģi neteica. Tad, kad Islandē bija vulkāna izvirdums, jūs arī bijāt aktīvi iesaistīti, lai garantētu lidojumu drošību. Un, protams, eh, pirmām kārtām ir jāgarantē drošība, ja šādi negadījumi rodas. Bet, man ir radies tāds priekšstats, ka Eiropa varbūt nerīkojās pietiekam aktīvi, un nu, es varbūt tikai nesen darbojos Eiropas parlamentā, esmu vēl tādu nepieredzējusi, bet varbūt, ja šādi gadījumi atkārtotos nākotnē, varbūt Eiropas Savienība varētu reaģēt ašāk un efektīvāk nekā šoreiz Islandes gadījumā. Daudz tiek runāts arī par to, ka varētu izmantot daudz rafinētākus autopilotus un beigās uh, Eh, varētu varbūt izveidot tādu sistēmu, ka pilota kļūmes būtu pilnībā izskaustas, jo viss tiktu garantēts tikai pateicoties mašīnām un iekārtām. Varbūt uh, Eh, beigās būs tā, ka pilotiem būs jābūt pilnīgi vai gandrīz vai inženieriem, vai būtu jāstudē kaut kādas elektroniskās sistēmas, lai varētu vadīt līdmašīnu. Bet eh, kā tas ietekmēs drošību, ja, piemēram, eh, drīzumā pilotiem vairs būs jāveic aizvien mazāku un mazāku uzdevumu, un varbūt tad beigās būs tā, ka iekārtas būs kompetentāks un rafinētāks par pašiem pilotiem, par cilvēkiem, vai beidzot vispār piloti vienā brīdī kļūs lieki? Tālāk par uh, atļaujību licenšu piešķiršanu pilotiem ir piloti, kas ir uh, saņēmuši šīs licences Amerikā, viņi ir saņēmuši arī tādas licences, ko Eiropā nemaz tik viegli nav saņemts. Un eh, viņi var lidot arī ar uh, Amerikā būvētām lidmašīnām. Uh, vai šeit ir radušās kādas problēmas, vai šiem cilvēkiem pēc tam ir grūti integrēties Eiropas darba tirgu, jo eh, daudzi ir runājuši, ka ASV šīs licences ir pat drošāks nekā Eiropas Savienībā. Jā, nu, varbūt mēs tagad mēģinām aizliegt kaut ko tādu, kas ir pat labāks nekā pie mums pastāvošais. Paldies. Okay, Mrs. Meissner, there's only one person. Paldies. Es zinu, Līrikungs, ka tas arī domā, ka nav vajadzīgs pilots Liktenbergers kundze. Mm. Paldies! Paldies par uh, jūsu uh, prezentāciju. Jā, kolēģi jau uzdeva jautājumus par Vērakundzes ziņojumu, tad uh, es varu ietaupīt uh, šos jautājumus, bet tagad runājot par uh, iejaukšanos, es lūgtu, lai jūs paskaidrotu, uh, Kas, jūsuprāt, ir e, pamats jūsu lēmumam tātad e, par iekšanos pilotu darbā tālāk par e, runājot par konkrētu lēmumu izmantošanu praksē, par līdzvadību, kas šeit, kādi pārkāpumi šeit ir konstatēti, ja mēs runājam arī par trešām valstīm, piemēram, uh, ja eh, tiek izmantotas lidmašīnas no trešajām valstīm, ja šeit ir līzings un runājot par uh, apkalpes uh, direktīvas īstenošanu, par to mēs jau esam ļoti daudz runājuši, un, ja mēs runājam par lidmašīnas uh, apkalpi un atpūtas laikiem, mēs jau esam arī domājuši par konkrētu likumdošanu. Ko jūs domājat šajā sakarā? tie ir tie jautājumi, kas nodarbina mūsu prātus, ņemot vērā arī e, pēdējā sasauku, iepriekšējā sasaukuma e, laikā norisinājušās debatas. Nu, es esmu viens no tādiem parlamentu dinozauriem, kas jau šeit darbojās iepriekšējā sasaukuma laikā, un varbūt uh, vajadzētu parūpēties arī par tiem jautājumiem, kas nav atrisināti iepriekšējā sasaukuma laikā, lai tie visu laiku neuzpeldētu no jauna šīs dienas diskusijās. Un beidzot, pēdējais jautājums. Kādi ir konkrētie secinājumi, kas tika veikti ņemot vērā vulkānu izvirdumu, vai ir domāts par konkrētām metodēm, par kopīgu mēru sistēmu izveidi, varbūt varētu uh, izveidot arī uh, kaut kādas drošības eh, garantijas un Uh, nākotnē rīkoties efektīvāk un uh, izskaust tās kļūmes, kas uh, šī izvirduma gadījumā noveda pie lielām problēmām. Protams, mēs saprotam, ka ļoti daudzas līdzsabiedrības pārkāpa un ignorēja pasažieru tiesības, bet tas varbūt nav pats galvenais. Ja mēs runājam par operatīvo jomu, tad sadarbība bija visai tāda neapmierinoša. Uh, Kādus pasākums jūs esat paredzējuši, lai nākotnē no šādām kļūmēm varētu izvairīties vai tās pat vispār nepieļaut? Es nezinu, vai es vēl kādreiz mūžā piedzīvošu šādu vulkānu izvirdumu, bet, nu, īstenībā tas jau jebkurā brīdī varētu atkal atkārtoties. Paldies. Komisijas Foster. Fosteris kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies Gudulkungam. es varbūt neesmu tik ļoti apmierināta kā citi kolēģi, jo mēs saņemam ļoti daudz jautājumus, ļoti daudz ēpastu, vēstules ne tikai no nozares pārstāvjiem, bet arī no mūsu vēlētājiem. Un viņi runā ne tikai par komercsektoru, bet arī par vieglajām lidmašīnām, par tādiem kā glaideriem, un šķiet, ka kaut kas iztrūkst. Mēs pilnībā atbalstījām EASS aģentūras veidošanu, un tam bija noteikti iemesli. To prasīja arī nozara. Es negribu tagad komentēt neko ne par dzinējiem, ne par kaut ko tam līdzīgu. Mums e, dzinēji mēdz uzsprāgt gandrīz vai katru dienu, vai bojāties katru dienu ir iespējams to diskutēt ar ražotāju, un šeit nav īstais fórums šādām sarunām. Uh, Tad likam, liekam to pie malas. Es runāju par nozari citādā ziņā. Tad ar ko nodarbojas aģentūra EASA vai ADA latviski? Mēs atbalstījām aģentūras veidošanu. Mēs uzskatījām, ka šai aģentūrai ir jādarbojas kā drošības aģentūrai. Nevajadzētu nodarboties ne ar sociāliem, ne ar vides jautājumiem. Jūsu aģentūras uzdevums ir darboties ar drošības jautājumiem. Un tad jautājums ir par to, vai šis jautājums ir saistīts ar drošību, tad jūs to darat, un ja tas nav ar drošību, tad to kārto kāds cits. Es nezinu, e, kāda šeit ir pienākums sadals starp EADU e un komisiju, bet kaut kas ir pazudis šajā sistēmā. E, mēs runājam par likumdošanas procedūru tā vietā, lai pielietot vecēlo saprātu, lai vienkārši rīkotos. Šķiet, ka te kaut kas nav kārtībā. Runājot atkal par drošību. Jūs pareizi teicāt, ka ir ļoti daudz tā divpusēja drošības nolīgumi un ļoti pareizi jautājums virzīt arī tur, bet ir arī, zinām, komplicēta situācija eh, gadījuma. Eh, kā ir ar izmeklēšanu? meklēšanu, vai ir nepieciešama kaut kāda medicīniskā palīdzība. Skatīsim uz apkalpes jautājumu, vai apkalpei ir nepieciešams iziet medicīniskās apskates katru sešus mēnešus. Nē, tas nav vajadzīgs. Mēs runājam par izmaksām aviolīnijām. Neviens negrib to darīt. Bet vai šis jautājums ir saistīts ar drošību? Nē, tas nav. Vai mūsu apkalpes darbinieki papildina šo drošības jautājumu? jo mēs parasti saistām apkalpes darbu ar pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā reisā. Ir ļoti daudz jautājumu, kas ir ievilkt iekšā un veido lielu putru, un kas iznāk, iznāk ādai ļoti grūtā situācijā, un vairs e, nav iespējams koncentrēties uz svarīgiem jautājumiem. Atkal šis licencēšanas jautājums, lidošanas laika ierobežojums, Ļoti daudz cilvēki ir mm, sūdzējušies, ka attiecīgi netiek uzklausīti viedokļi. Neviens neklausās. Tas pats ir ar laika ierobežojumu. Mības ziņojums ir pilnīgas muļķības. Un te varētu rasties nepareizs iespējas par to, ka komisija tieši strādās pie šādām lietām. Šis jautājums, šis ziņojums bija absolūti apšaubāms. Tev ir radās ļoti daudz jautājumu. Es saprotu, ka jums ir ļoti grūti strādāt no nulles, strādāt no nulles un izra, izvedot aģentūru, kas darbojas saskaņā ar uzdevumiem, ko atzīst Zabrovskā līmeni. Uh, Es saprotu, ka jums ir ļoti grūts darbs, bet ja mēs gribam, lai tas turpinās pareizā virzienā, gudukungs un komisijas pārstāvji, jums ir jāfokusē savi centieni tieši uz drošības jomu kas ir drošība, un ar pārējiem jautājumiem ir jārīkojas savādāk, jo mums ir nepieciešama laba produktīvā industrija, mums ir jau nozare. Mēs gribam strādāt pie visiem jautājumiem, arī attīstās mūsu atpūtas industriju. Un nevienmēr tas viss ir drošības jautājums. Mums ir jāuzklausa nozars pārstāvji. Mēs strādājam ar mūsu vēlētājiem uz vietām. Mūsu vēlētāji strādā, nodarbojas dažādiem biznesiem, nodarbojas dažādām lietām, un mums ir jāskatās uz dažādām struktūrām. Un mums neinteresē jūsu noteikumu pārcelšana. Mēs negribam, lai jūs nodarbojaties tikai ar likumu pārnešanu. Vajadzētu paskatīties uz struktūrām, pretējā gadījumā cilvēki kritizēs jūs visu laiku, prasīs kaut ko gan jums, gan komisijai. Mēs gribam būt veiksmīgi, mums ir jāapdara aģentūras darbs par drošu darbu, veiksmīgu darbu, un šeit ir tāda sašķelšanās par darbības jomām, un es nedomāju, ka jums vajadzētu tā, tādā veidā rīkoties. Paldies, Količeka kungs. Ceru. Musím konstatovat, že pan Guru neodpovídá na dopisy. Paldies, priekšsādātāji. Nu, mums nav atbildēta, uh, uz mūsu vēstulēm nevis nav atbildējis. Nezinu, varbūt, ka jums labāk patīk rakstīt dāmām, nevis kungiem, bet. Uh, es tomēr atbildu uz saviem jautājumiem gribu saņemt. Turpināšu to, ko kolēģi teica. Nav jau, nav jau tas tik, tik nozīmīgi, pie kādos apstākļos strādā lidmašīna apkals. Mums pirms vairākiem gadiem šajā pašā tāpā bija milzīgas diskusijas par to, kā notiek pilota nomaiņa. Mēs runājām par minimālo atpūtas laiku. Uh, runājām ne tikai par to, ne tikai vienas dienas ietvaros, bet arī par nedēļu un 30 dienām un šādiem laika periodiem. Spriedām par to, vai šie pieri, periodi pareizi atspoguļo situāciju un nu, tika pieaicināti arī eksperti, medicīnas eksperti, kas teica, ka tie ir minimālie laiki, minimālie atpūtas laiki. Nu, tas nebūtu nav viegls uzdevums. Es neapskaužu to, ko jūs darāt, bet tāpat laikā uh, Jūs esat šo darbu izvēlējies un jums tas ir jādara. Tāpat laikā ir jā, jāveido šāda standarta, šāda vienota standarta, un pie tā arī mums visiem jānonāk. Otrais jautājums - pilotu licences un licencēšanas noteikumi. Vai jūs domājat, ka šiem cilvēkiem vajadzētu būt inženieriem, jeb pilotiem? Kam tad īsti? Vai viņiem vajadzētu tikt apmācītiem? Uh, kā pilotiem, kas neko nesaprot no motoriem, jeb tomēr tā gadījumā, ja automātiskās iekārtas e, nedarbojas, tad ir vajadzīgs tomēr arī inženieru zināšanas. Un nu, tad par kādām, par kādām vēsturi apmaiņu tad mēs varam šeit runāt? Uh, par šo vienoto debesu telpu. Cezar tikšot īstenos laikā līdz 2014. gadam. Mēs ir, esam parakstījuši virkni konvenciju, ir panāktas e, vienošanās par Centrālā Eiropu. Es pats biju referents, strādāju pie tā. Mm. Un tas viss notika jau pirms vairāk astoņiem gadiem. Šāda vienošanās ar Čehiju, piemēram, tika parakstīta ļoti sen, bet īstenos ir tikai daļas no tā, daļa no tās. Nu, piemēram, Cesar. Tas šobrīd vēl tikai tiek īstenots. Un tas nav vienkārši. Un ko tad darīt šobrīd? Es šeit nedomāju par lieliem uh, gaisa kuģiem, uh, kas var vairākas tonnas. Jūs eksperti droši vien daudz ļoti labi pārzina šādus lielos gaisa kuģus, un tāpēc jūs arī tiem pievēršaties. Bet uh, incidentu un negadījumu notiek arī ar mazākām uh, lidmašīnām. Nu, protams, ir vai šādi incidenti, un es esmu dzirdējis stāstu par, uh, ar, dzirdam stāstu par to, ka milzīgs lidmašīnas nogāž ar simtiem pasažieru. Uh, Un atklāt sakot, es domāju, ka pēc šāda negadījuma būtu momentāni jāaptur gaisa satiksme, tam būtu jābūt automātiskam drošības pasākumam. Nav tāda testa, kas var pierādīt, ka šādas milzīgas, milzīgais kuģi ir kaut kādā veidā kļūdaini un izraisījuši incidentu. Tas man ir rada bažas. Vai tiešām ir taisnība? tāpat kā 0186 3. septembrī. Notikušais eh, ir kaut kas tāds, ko jūs atbalstat, vai pēc jūsu eh, lūguma tas notiek. Mēs taču esam snieguši līdzekļus, snieguši darbiniekus, esam no, centušies nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus. Uh, Un pamatojoties uz šiem apstākļiem, mēs vēlamies, lai jūs veiktu labu un pareizu darbu. Tiešām eh, jautājumi ir jārisina. Jo galu galā tas nedrīkst palikt neatrisināts. Paldies, saka priekšsādātājs, neviens cits šeit nevēlas izteikties. Nu, tad eh, pats vien ķeršos pie vārdi, ja jūs man to ļausiet. Nu, pirmām kārtām gribu vēlreiz atkārtot tos punktus, ko pieminēja kolēģi, tīpaši, kas attiec uz trešo valstu licentēšanu. Es domāju, ka man vajadzētu apsveikt jūsu aģentūru ar to, ka jūs esat nokļuvis otrajā vietā manā vēlēšana apgabalā Eh, nu, kā, kā, kā aģentūra, kas parādās visvairāk vēstulēs eh, par sūdzībām no maniem eh, vēlētājiem. Nu jā, mums joprojām ir jāveic lielie darbi un tam līdzīgi, bet mans lielāk, otrs, nākamais lielākais uzdevums ir arī tas, ka privātajiem, privātu pilotu licences saņēmējiem arī ir jābūt kaut kādai saistībai ar šo aģentūru. lai mēs varētu pilnībā izvērtēt šos instrumentus, tam tad iznāk, ka šiem cilvēkiem būs vajadzīgs milzīgas summas. Nu, varbūt, ka šī ir problēma ar privātajiem pilotiem ir saistīta tieši ar Lielbritāniju, bet tie, protams, ir eh, privāti piloti, tie ir amatieri, un eh, mēs nedrīkstam viņus sodīt. ja paskatos uz IMC reitingu licencēšanā, tad uh, situācija nav viennozīmīga. Man trīs punkti. Un viens no tiem ir ārkārtīgi nozīmīgs. Pirmām kārtām, vai jums ir plāni uh, at attiecībā uz obligātajiem eh, pacelšanās skrejceļiem pie lidostām? ir veikti pētījumi, kas liecina, ka tās lidosmas, kurās e, skrējceļa e, galā ir jau dzīvojamās e, ēkas, tad jāsaka šiem, šiem iedzīvotājiem veselība tiek apdraudēti. Gan nelielākā mērā kā tie, kas dzīvo tūmā pie dzelzceļiem. Bet varbūt tad ir jādomā par šīm skrieceļu rezerves uh, vietām un kā, kā šo jautājumu risināt. Nākamais jautājums. Jūs droši vien zināt, ka ASV līdzpilots, jeb kopilots, uh, kopilotam nav obligāti jābūt uh, tipveidu certificētam konkrētajiem lidaparātam, kurā tas lido. Uh, Nu, es nezinu, vai daudz Eiropas Savienības pilsoņi to zina, bet tad, kad viņi lido, piemēram, ar ASV iekšējo reisu, tad varbūt uh, kabīnē kopilots ir pilots, kas nemaz nav certificēts šādu lidaprāta apkalpei. Nu, lai gan tas varbūt nav, nu, šobrīd problemāts kā ASV, tas jautājums, kas pacēs, ir tāds, ko mēs darīsim, lai pārliecinātos, ka apkalpe, kas e, vada lidaparātu, tai brīdī, kad šis lidaparāts ielido Eiropas Savienībā, tomēr atbilst šādai certifikācijai. Kādas veida procedūras mums pastāv, lai par to pārliecinātos? Un pats galvenais punkts, ko pienēja arī Fosters kundze, es biju tas, kas runāja par ESOPS Un mēs visi strādājam pie visam šīm mazajām detaļām, pie, pie visu, lai šos es ops panāk, iekļautu uh, situācijā, bet jāsaka, tie vairs netiek pieminēti. Tas tiek uzskatīts par jautājumu, kas ir pārāk sarežģīts, un tāpēc uh, biju aizvainots, kad, uh, lūk, jūs prasat dubultot atbalstu, bet š, pie šī jautājuma jūs neatgriežaties, jo uzskatu, ka. Uh, ka jebkāda veida grozījumi šajos ops ir primārie tiesība aktu, un tam ir jāiet caur šo komiteju. Un es to gribu vēlreiz uzsvērt, jo toreiz Gudūkungs mums bija pilnīgs armagadonam līdzīgas demonstrācijas no pilotu puses. un e, tika paustas bažas, ka jūs vairāk klausaties pilotu asociāciju teiktajā nekā pasažieros. Un es nesaku, ka pilotus nevajadzētu uzklausīt. Protams, ka viņi ir jāuzklaus, bet tāpat laikā ir jādomā arī par aviolīnijām un tā, tā ko tās saka. Un tā pašā laikā, kad mūsu pilots saka, lūk, Eiropas Savienība izturas slikti, tas ir briesmīgi, mums vajadzētu ieviest amerikāņu sistēmu, atcerēsimies, kā amerikāņi savukārt vērš pie manis un saka, tā, lūk, Simpson kungs, mēs labprāt paskatītos, kāda ir jūsu opas sistēma, mums tā ļoti patīk, šķiet, ka tā, tas ir tas veids, kā virzieties uz priekšu, un tāpēc kaut arī augstu vērtēju to ko eh, jūs sakāt par to, kas šobrīd norisinās, tam arī jāklausās aviolīniju bažās, jo tās netiek uzklausītas. Jūs tiekties tikai un vienīgi ar pilotu arotbiedrībām, bet ar to nepietiek. Un, ja notiek tā, tad arī man rodas bēžas, jo, kā jau daļrunīgi te tika teikts, tas nav soc, jūs nesat sociālā dialoga komiteja. Jums nu diena ir jāsazinās ar pilnīgi visiem, es zinu, ka tas nav viegli Eva, es biju tas, kas centās panākt, lai viņi noslēdz šo līgumu par lidošanas pienākumu un atpot, bet tas nenotika tāpēc, ka piloto negribēja. Punkts. Visi pārējie bija ar mieru, piloti nebija ar mieru. Un es negribu sēdēt šeit un ietam visam vēlreiz atkal cauri. Mēs jau šeit esam bijuši, mēs esam strādājuši ar kolēģiem pie šiem ops jautājumiem. Un Eiropas Savienības ops ir jāparā, jāiekļauj kopējos noteikumos, Un tādas valstis kā Austrija, kurai vispār nav bijuši nekāda lidojuma laika ierobežojuma, tādi ir jāpiemēro. Un es domāju, ka Eiropas parlamentam jābūt pilnai teikšanai šī procesa gaitā. Un to vēlos pateikt pilnīgi skaidru un gaišu. Un tāpēc es iz, gribu zināt, vai jūs varat dot man solījumu, ka šajos jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības ops, jūs uh, uzklausīsiet visas interesētās puses nozarē, ne tikai konkrētus uh, atzarus. Un es turklāt gribu uzdot šādu jautājumu arī komisijai. Vai jūs esat gatavi? Jāsa. Ja turpināt darbu bez jūs iestaisīšanās, jo jūs to darīsiet, tad atklāt sakot, mums ir vajadzīgs ļoti nopietnas diskusijas un pēc iespējas drīzāk es ļoti atvainojos, ka es izsakos tik emocionāli, bet man atklāt sakot ir apriebies tas, ka tiek strādāts pret šiem ops. Es domāju, ka es, protams, neesmu perfekts eksperts šajā jomā, bet es zinu, ka par to esam runājuši gadiem ilgi. Bija vajadzīgi gadi, lai nonāktu pie vienošanās. Mr. Gudu. Gudu kungs, lūdzu. Bien. bon, je tiens d'abord à vous remercier. Labi, paldies par visiem jautājumiem. Un es centīšos atbildēt vislabākajā veidā. Es gribētu gribētu atbildēt uz jūsu lielo jautājumu, Simpsonkunds, ko jūs uzdevāt kā svarīgo. Es gribētu jums teikt, eh, ko es varētu teikt par šo jautājumu, par šo ops. Eh, vispirms likumdošana liek mums strādāt ar šiem ops. Tas neesmu es, kas ir izdomājis šo likumu. Tas ir rakstīts likumdošanas kopumā, ka mums ir jāpārskata šie ops Uh, jūs esat uzrakstījuši šo likumdošanu, un tas ir rakstīts tā. Mēs, uh, jūs teicāt, ka mēs neuzklausam uh, visus, ieskatot pilotus, bet mēs esam izveidojuši darba grupu, kas ir ļoti līdzsvarota. Tā ir ļoti līdzsvarota, jo šajā darba grupā ir pieci. Cinq compagnie aérienne. Seš, pieci kompāniju pārstāvi, pieci pilotu pārstāvi un plus aģentūra un pieci eksperti. Un tad mums ir pārstāvēti, un es esmu runājis ar Valšas Kilto kungu, un mēs esam runājuši ar visiem šiem par to, kā uzlabot darbu, un arī mēs runājām par to, kas rekomendēs attiecīgi vadītāju šai grupai. Tad mēs esam iesaistījuši arī pilotus, un Klotšena vadībā šī darba grupa strādā. Darba grupas strādā pie iespējamā SOPS gru, uzlabošana grozīšanas, un mēs gaidam rezultātu. Klodšens arī attiecīgi nāks klajā gada beigās ar saviem secinājumiem, tad visi, mēs to visu visu izskatīsim, un noteikti parlaments arī tiks iesaistīts, jo parlamentam ir jāsaka savs vārds par ESOPS, un tīpaši par, par, par Q. Tātad es nevaru pieņemt jūsu kritiku, ka mēs klausāmies eh, tikai pilotiem, jo Klotšēna kungs strādā grupā, kas ir ļoti līdzsvarots sastāv tātad no daudzām pusēm. Es ceru, ka jūs esat apmierināts. Es gribu pateikt tikai jums to, ko saka man. Un mēs nesaņemam šādu viedokli. Un, ja jūs sakat, ka tā būs nākotnē, tā ir cita lieta. Es saprotu, ka jums ir jāpārskata EAS sistēma. Neviens neko nesaka pret, jums ir jāpārskata, bet arguments ir tāds, vai jūs to mainīsiet. Jebkuram grozījumam ir jānāk cauri šo te komiteju, tieši šo komiteju. Tad par šo parkju atkal. Mēs ar Šena kungu, Šena kungs īstenībā uzskatīja, ka tāds parkju nav iespējams kā vienots. Un ka šeit ir dažādi parkju, viens ir komerc un, un citi atkal ir. Vispār šis ir politisks jautājums un, un es nevaru jums tagad paust galie viedokli par šo eh, Q. Bet tas ir saistīts arī ar aģentūras darbu. Es jau runāju par maksām, par tarifiem, varbūt es varētu arī koriģēt baumas, kas attiecās uz aviāciju. Vispār mēs jau piecus gadus strādājam ar asociāciju, kas pārstāv aviācijas sektoru vispār. Uh, Mums ir rīcības plāns kas ir izstrādāts kopā ar asociāciju. Tur mēs arī servicējām vieglās lidmašīnas, mēs arī uz, nu, regulējam šo uzturēšanas jautājumu vieglajām lidmašīnām. Ir daudz lietas, kas jau ir paveikts. Tālāk par pilotu licencēšanu. Arī mēs regulējumā uh, esam piedāvājuši mūsu ieskatu par pilotiem, tad attiecinām šo licencēšanas jautājumu arī uz atpūtas lidmašīnām. Tad mūsu piedāvājums ir komisijā uz galda iziet cauri komitoloģiju. Un jūs sakat, ka mēs neesam rīkušies skaņā ar aviācijas interesēm, bet tieši to prasīja arī asociācija. Mēs eh, piedāvājam zinātnisku pieeju, mēs piedāvājam medicīniskās pārbaudas, mēs piedāvājam arī certifikācijas jautājumus. Ko varētu vēl šeit izdarīt? Nevajadzētu vāzieties uz baumām, bet drīzāk uz faktiem. Un šodien es jums runāju par faktiem. Mēs lūko esam paveikuši un eh, ir mums ir šis pamat labels vai marķējums, ir, ir attiecīgi instruktori, pārbaudas, mums viss ir un viss, ko esam darījuši. To mēs esam paveikuši kopā ar asociāciju, ar aviācijas nozeru kopumā. Vēl, vēl, Mr. Gudis, sum... Priekšādājs turpina nu, Gudukungs. Nu, kādam acīm redzot jānāk lē ar kaut ko jaunu, jo visas šīs vēstules, ko mēs saņemam, uh, tad jūs sakat, nozīmē, ka šie cilvēki vienkārši runā muļķības. Nu, es nezinu, tad man jāatbild uz šīm vēstnēm. Es saku, lūk, Udokungs runā, ka jūs uh, runājat blēņas, nu tad lai viņi raksta jums varbūt. Es to labprāt darīšu, turpina Udokungs regulatīvajā procesā arī aģentūra ir sava loma. Mēs piedāvājam regulējumu, šie regulējumi tālāk dodās visā mašinērijā, komitoloģija nonāk līdz parlamentam. Es piedāvāju, un es nezinu, kāds būs galējais rezultāts uh, regulējumam. Uh, MC reit, reitings, apvienotā karaliste, Britu IMC reitings. Es jums gribētu teikt, ka vispārējās aviācijas piloti atrodas uh, noteiktā situācijā, jo ir iet ietvers noteikts, tad ir tāda metroloģiskā situācija, kas neparedz labu laiku. Ja mēs runājam par MC, tad ir iespēja strādāt ar šo IMC un nodrošināt konkrētāku situāciju. Tātad pozīcija attiecībā uz IMC reitingu no aģentūras puses ir tāda, ka mums ir nepieciešams strādāt, lai uzlabotu drošību. Un vēlreiz mēs gribētu pasvītrot to, ka ir nepieciešams labs regulējums, un mēs arī apbalstīsim IMC reitingu apvienotā karalistē, bet jums ir jāsaprot, ka uh, šeit apvienotā karalistē vienīgā, kas pieņem IMC reitingu un vispārīgreja piloti, kas. Uh, grib izvairīties no kaut kāda nelaimes gadījuma, viņiem ir jābūt drošībai. Tad mēs atbalstam IMC reitingu, ja tas ir labi regulēts un labā ietvarā ielikts. Tālāk par trešo valstu licencēm mēs piedāvājam regulējuma, cēl regulējuma to, ko jūs arī pieprasat pamatlikumdošanas aktā. Mēs gribam vienkārši, gribam vienkārši pateikt, ka pilotam, kas lido Eiropas debesīs, tam ir jābūt Eiropas licencē. Mēs piedāvājam tādu sistēmu, kas ātri palīdzētu konvertēt ārvalstu licenci par Eiropas licenci. Ja tā ir amerikāņu licence, tad um, mums ir bilaterālā vienošanās ar ASV tad, kas drīzumā tik novadīs pie tā, ka Amerikas licences tiks pieņemtas Eiropā. Tas ir tieši tas, ko jūs gribējāt no mums, ko jūs pieprasījāt. Yeah. Not... Nu, amerikāņi taču nepiekāpsies mums tādā veidā. Nu, problēma ir tāda, ja SV atsakās mums dot šādu veidu apusējo atzīšanu, tad tādā gadījumā mēs piespiedīsim mūsu pilotus likt Eiropas Savienības testu un tā izmaksas, kas radīsies, šķiet netiek ņemts vērā. Nu, ja amerikāņi nesadarbosies, tad jau viss ir lieliski, bet viens jautājums ir nevis tāds, ka mums ir vajadzīga Eiropas Savienība licence, nē, mums ir vienkārši jādomā par izmaksām, ko šāds licences saņemšana prasīs. Es gribēju teikt, ka pamata regulas saka, ka ir nepieciešama Eiropas uh, licence, un mēs piedāvās, piedāvājam ātri konvertēt e, Amerikas licenci vai kādu citu licenci par Eiropas licenci, izējot nelielu tekstu, parādot zināšanas, pierādot, ka attiecīgais pilots uh, pārzina Eiropas gaisa telpu, kas atšķiras no Amerikas gaisa telpas. Cabin crew. Cabin crew medical apkalpi un medicīniskās pārbaudes. Šeit vēlreiz es esmu izlasījis gan regulu, gan arī pielikumu. Tur ir rakstīts, ka apkalpei ir nepieciešams iziet atestāciju, ka apkalpei ir jāsaņem šī atestācija un jāpierāda gan tehniskās zināšanas, jāpierāda savs izglītības līmenis, un otrkārt ir nepieciešama medicīniskā izziņa pamatojoties uz vislabāko medicīnisko praksi. Tā ir rakstīts pamata regulā pielikumā. Mēs esam centušies e, šajā priekšlikumā, ko mēs esam iesnieguši, mēs esam centušies respektēt to, kas ir pamata regula Mēs gribam nodrošināt minimumu, kas attiecās uz medicīniskām pārbaudēm. Un, ja dalībvalsts to nepieņems komitoloģijas garā, tad mums būs lielas grūtības, proti eh, dalībvalstis tad eh, vēlēsies atgriezties pie kaut kādas citas sistēmas, kad katrs dara kā grib. Un tas nozīmē, ka nebūs nekādas vienādības, nebūs arī vienotie noteikumi visā Eiropā. Tāpēc mēs piedāvājam. Mūsu piedāvājumus mēs gribam formulēt noteikts prasības Mēs gribam vienkārši rīkoties saskaņā ar to, kas ir rakstīts pamatregulā, tad ir nepieciešama atestācija, certifikācija, ņemot vērā medicīnisko izziņu, pamatoties uz vislabāko praksi. Un vēl, kā, vēl vienreizi gribu atkārtot, ka dalībvalstis un komisija komitoloģijas procesā šo tekstu finalizēs. Mēs esam tikai iesnieguši savu priekšlikumu. You have to be quick, yeah, because we... Jā, jā, jums jāizsakās strauji, mums vēl ir 45 minūtes, jā. Gudis kungs, es tikai gribēju teikt, un to arī uzsver, ka komiteja, eh, respektīvi parlaments nāca klajā ar kaut ko, piemēram, runājot par medicīnisko pārbaudi, tika runāts par to, ka vienai šādai pārbaudē jābūt reizes sešos mēnešos. Nu, labi, tas varbūt ir reizes gadā, tas nav svarīgi, bet fakts tāds, ka izmaksas eh, būtu milzīgas šāda veida prasībai un lielākā daļa pārvadātāju veids būtiski veselības pārbaudas tad, kad viņi pieņem šos cilvēkus darbā. Bet punkts, ko es pieminēju iepriekš, jūs kā drošības aģentūra, nu vienalga, lai kas arī nenāk no parlamenta, jums jau nav jāpiekrīt tam visam, ko mēs sakām. Bet jūs esat mūsu izpildu vara. Un jāsaka, tas ir drošības jautājums. Tas nav arī tikai un vienīgi drošības jautājums. Jums vajadzētu mums arī pateikt, ka, lūk, tas nav tikai drošības jautājums, nākt atpakaļ pie mums, pie parlamenta, pie komisijas un apspriest to. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Un mums, jums kā aģentūrai arī vajadzētu justies, ka jūs varat nākt atpakaļ eh, pie mums, eh, ka tad, kad saprotat, ka, piemēram, kāds tiesība akts nav atbilstīgs vai kaut kas tur iztrūkst vai tam līdzīgi. Uh, Nav jau tā, ka mēs varētu pavisam vienkārši visu arī īstenot, nē, bet jūs varat nākt pie mums un to pastāstīt, lai mēs zinām to un lai notiek šādas diskusijas. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Tad jūs uzskatāt, ka nevajadzētu seš, ik pa sešiem mēnešiem? Tad, tad tas nav mūsu priekšlikumā. Otrkārt, es respektēju arī parlamentu viedokli, un kad parlaments man kaut ko saka, ka tas man ir jādara, es arī to daru. Quelques points concernant. Euh, Dažos vārdos par kādu citu tēmu, jo FTL, FCL, tātad šis A380 ārkārtas nosēšanās dēļ dzinēja un arī jaunā regula par negadījumiem. Vispirms es gribētu pateikties par jauno regulu par negadījumiem. Šeit gribētu runāt par aģentūras lomu. Jāsaka, visi iepriekšējie negadījumi ir notikuši pirms aģentūras izveidošanas, un arī aģentūra nav ņēmusi dalību šīs minētās regulas izstrādāšanā. Jaunajā regulā šeit mums ir loma konsultēt akreditētās personas. Tas ir labāk kā nekas, un es domāju, ka pateicoties šai funkcijai mēs varēsim eh, gūt piekļuvi tuvāku un mēs iegūsim piekļuvi drošības datiem, kas ir nepieciešami, lai mēs veiktu savu uzdevumu. Mūsu uzdevums sastāv no tā, ka mums ir jāskatās, vai ir iespējams uzlabot drošību un eh, arī darboties ar izmeklēšanas datiem. Tad mums ir jābūt eh, spējīgiem rīkoties pirms izmeklēšana ir beigusies. Tādā veidā mums ir nepieciešams funkcionēt. Otkārt, šis jaunais eh, regulējums dod mums piekļuvi vajadzīgajiem datiem, un es šeit saprotu ka šeit ir konfidencialitātes problēma, varbūt ar šiem datiem varētu darboties tikai viens vai divi cilvēki, un mēs jau esam lūguši šādu piekļuvi jau kādu laiku, mums ir nepieciešama informācija un dati, ko mēs iegūstam no datu bāzes. Dažreiz pagātnē šie dati nav bijuši izmantojami, tāpēc ir ļoti labi, ka ir šī jaunā regula, kas izstāsies spēkā, kas dod mums piekļuvi šiem datiem. Uh, Tālāk par šo 380 aerobusu. Šeit bija problēmas ar dzinēju, tas ir Rolls Royce dzinējs. Notiek izmeklēšana, vēl nav nomontēts nost motors, un tāpēc es jums nevaru neko vairāk pateikt šodien par šo negadījumu. Skaidrs, ka šeit ir dažādas aviolīnijas, kas strādā ar šiem lidaparātiem, un tikai kvantas bija problēma. Ir vēl Singapore Airlines, tā ir pārskatījusi visus savus dzinējus, un tur šī defekta vai kritizējumā um, elementa nav. Un katrā ziņā turpinās izmeklēšana, lai noteiktu, kāds iemesls ir bijis minētajam negadījumam. Varbūt tas ir saistīts ar kvantas. Nu, tas nav tas, ko teica Kvantas galvenais izpildu eh, direktors. Viņš teica, ka, nu, <laughs> tā, tas ir gan problemātiski. Nē, nu labi, mēs to nevaram zināt, nevaram zināt. Runātāji no zāles. Mēs nevaram komentēt eh, to, kas izraisīja šo motoru darba nespēju, jo mēs to vienkārši nezinām. Turpinās sarunu no zāles. Količē kungs, nu, ir tomēr jāsaka, un to es jau arī teicu iepriekš, iepriekšējās diskusijās, un tas mums arī jāatgādina, ka e, negaci, negadījums attiecībā uz Airbus 380, tas nav negadījums, tas ir incidents drīzāk visi gal galā bija drošībā, visi, visi tika notika, visi šīs eh, motori tika pārbaudīti un tā tālāk, un Kvantis pilnīgi noteikti eh, turpina šo izmeklēšanu, viņa šo lidmašīnu, protams, nav palaidusi gaisa dētas, lai arī nebūtu. Uh, Es gribu atgādināt jums, de, de, deputātiem, ka visi šie negatīvi katastrofas, tas ir kaut kas uh, pilnīgi cits, un mēs nedrīkstam pārsteidzīgi nonākt pie secinājumiem, ka šāda katastrofa izraisīs, kamēr nesaņemam pilnīgus izmeklēšanas rezultātus, un to pat gribētu tāpēc ieteikt arī jums, godātie kolēģi. Uh, eh, Gudūkums, lūdzu, turpiniet. Es jūs pilnīgi atbalstu, un tiešām mēs nevaram pieņemt tādu pozīciju priekšlaicīgi, kamēr mēs neesam noteikuši šo iemeslu, mēs nevaram izdarīt secinājumus. Tālāk par vulkāna pelnu krīzi aģentūru apsūdz vai kritizē par noteiktiem darbiem, un mēs esam centušies strādāt ātri ar ar attiecīgo dzinēju ražotājiem, lai noteikti kāda ir ietekme no vulkāna pelniem. Tomēr šis uzdevums ļoti sarežģīts. Attiecīgi dzinēju veidotāji, ražotāji nezina īsti, cik liela pelnu kvantitāte ir kritiskais eh, lielums. Tātad arī nezinu, vai tā ir problēma ar uzturēšanu, ko izraisīs šie pelni, vai arī šī problēma būs vēl smagāka. Mēs joprojām strādājam ar dzinēju ražotājiem. Mēs uh, cenšamies noteikt, kā rīkoties tālāk, bet šeit ir jāstrādā arī starptautiskā līmenī. Šeit ir liels grūtības, jo katram vulkānam ir dažādi pelni, un pelnu sastāvs ir dažāds, un arī pelnu blīvums nevienmēr ir viens un tas pats. Tāpēc mums šeit ir divi ceļi, pie kuriem mēs arī strādājam. Vispirms mēs strādājam pie dzinēju pretstības spējas pret pelniem, un otrkārt mēs cenšamies saprast, cik lielam ir jābūt pelnu blīvumam atmosfērā. Uh, Un es domāju, ka arī metroloģiskiem dienestiem ir jāstrādā, lai noteiktu, cik liels ir pieļaujamais pelnu blīvums atmosfērā, lai tas būtu tāds, kas jau sāk ietekmēt dzinēju darbību. Mēs koordinējam ražotāju darbību ar mūsu aģentūras darbu, mēs koordinējam arī eh, pasākums cenšamies eh, strādāt pie pasākumiem, tad saistot ar lidmašīnu darbu un lidojumiem attālumiem. Šis uzdevums ir sarežģīts, bet mēs turpinam joprojām strādāt pie tā. Avec... Es pabeigšu ar jautājumu par maksām. Kāpēc jauna sistēma? mēs jau teicām, ka tarifs nevienmēr atspoguļo reālo aktivitāti. Šeit atsevišķas aktivitātes ir pārāk dārgas, arī tipa certificēšana, un atsevišķas aktivitātes netiek pietiekami ap, apmaksāts. Tātad mēs esam strādājuši pie tarifiem ar konsultātiem, mēs esam strādājuši darba grupā, kur ir arī nozars pārstāvi, komisijas pārstāvi, arī citu iesaistīto aģentūru pārstāv. Mēs centuši, esam centušies izstrādāt jaunu tarifu, kas labāk atspūgļot reālās izmaksas. Un šeit eh, liksim malā eh, visu šo nelielo nozari. Mēs negribam nekādā veidā sodīt vai uzlikt kaut kādu izmaksu smagumu kādam konkrēti. Tātad mēs esam izdarījuši mūsu darbu pie tarifa un esam gatavi tagad nāk lajā ar jauno tarifu. Un mums tarifu skaitliski nav daudz. Mēs gribam paturēt vai arī izskatīt. Tātad um, ATM pakalpojums sniedzēju izmaksas mēs gribam arī uh, izpētīt citus aspektus saistībā ar uzraudzību. Tātad mums ir arī aģentūras kompetences paplašinājušai ziņa. Un mēs nestrādājam īpaši daudz ar operatīviem jautājumiem. Pārsvarā visi šie jautājumi risina dalību valsts. Tieši otrādi noteikts uzdevums Mēs, noteikti uzdevumu mums ir jāpabeidz, mums ir jāstrādā pie regulējuma, pie standartizācijas, attiecīgām inspekcijām, eh, dalību valstīm ir jāstrādā saskaņā ar likumdošanu, tas ir mums jāpārbauda un jāievēro drošības eh, normas. Es ceru, ka es apmēram esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, kas ir uzdoti. priekšstada eh, par to skrēceļu. Jā, es eh, tā tad esmu gatavs uz, atbildēt uz jūsu jautājumiem, tātad skrēceļa pagarinājums un par līdzpilotu licenci. Eiropā mēs gribētu, eh, lai šim līdzpilotam būtu tāds pats certifikāts kā galvenajam pilotam. Šis tipa reitings, ja viņš ir atšķirīgs, tad tas nav normāli, tas ir pret drošības normām un mēs nekad negribētu. Uh, lai e, kabīnē e, būtu šāda situācija, jo e, pilots, ja viņš strādā viens un ja otrs ir certificēts savādāk, tad viņš nevar tik galā ar grūtībām. Lab. Labi, paldies, saka priekšsādātājs. Komisijas pārstāvs tagad lūdzu. Sanki, paldies priekšsādātāji, ka devāt man vārdu. Es negribu iedziļināties visos tajos jautājumos, kas nu pat tika apspriest šo ļoti interesanto debašu laikā. Man šķiet, mums kā komisija kopumā šķiet, ka darbs, ko paveikusi aģentūra, strādājot pie noteikuma izstrādes kopumā, un tātad par budžetu, ops un tam līdzīgi, ir viens no vispretrunārāk, un tas bija arī vispretrunākais jautājums šeit debašu laikā, un tāpēc arī tam pievērsīšos. Un ir, protams, labi jāsaprot, kā šī sistēma strādā saskaņā ar likumdošanas eh, noteikumiem. Pirmām kārtām gribu jums atgādināt, ka aģentūra ir noteikums gatavojoša aģentūra. Tā ir, eh, tā gatavo šos noteikumus. Un tāpēc ir ļoti svarīgs uzdevums. Un tai ir jāpalīdz, tā es tagad citēju, palīdzēt komisijai sagatavot nepieciešamos tiesību aktus un palīdzēt dalību valstām eh, šos tiesību aktus īstenot. Nu, lūk, tas ir aģentūras pašreizējais uzdevums pirmā un otrā pielikuma eh, ietvaros. Tātad tas ir šis pirmais atbildības loks. Komisija uzrauga šīs funkcijas jau no paša sākuma un eh, ņem vērā aģentūras viedokļi. Jums jāzina, ka šī aģentūra ir konsultācijas sistēma ar dalību valstīm un interesētajām pusēm. Tā ir ļoti sarežģīta sistēma, ļoti visaptvaroša un reizēm. Tātad personīgi piezīme man pat sev jāveicā, vai šī sistēmas sarežģītība varbūt ir daļa no iemesla, kāpēc eh, nu, tiek, pie, pie, tiek, tā, tiek negribīgi tā tiek izmantota. Uh, Bet, nu, to es vēl uz to vēl atsaukošu savas uzrunas beigās. Ja ASA ir nākus klēra atzinumu, nu, varbūt pat pēc gada sagatavošanās darba, taču šis atzinums tālāk nonāk pie regulējošās aģentūras komitejas, lai pieņemtu lēmumu dalību valsts, un pēc tam viss tas nonāk Eiropas parlamentu priekšā apstiprināšanai vai, nu, iebildušu veikšanai, un tāpēc Eiropas parlamentam priekšā tā tā kungs pilnvars nav atņemts. Nē, Eiropas parlaments ir daļa no sistēmas, bet tikai šī sistēma ir daudz sarežģītāka varbūt nekā jebkurā citā nozare. Bet, nu, tam ir arī zinām svarīgi iemesli, nu, piemēram, drošība, tehniskā drošība ir ļoti tehniski rakstura jautājums, un tur ir vajadzīgi milzīgi sagatavošanās darbi, tehniskā ekspertīze un tā tālāk. Nu, jūs varbūt gribat vaicāt mums, kāda ir mūsu, kas ir mūsu ieguldījums šajā noteikuma sagatavošanā. Mēs vienmēr esam aģentūrē teikuši sanāksmēs un diskusijās, kad spriedām par stratēģiju un tam līdzīgi. Mēs vienmēr viņiem esam teikuši, lūdzu, izmantojiet, gatavojiet noteikumus pamatojoties uz pašreizējiem noteikumiem, tostarp EU ops, ja vien tas der, pastāv kāds drošības arguments, kāpēc to nedarīt. Nu, respektīvi, Varbūt ir vajadzīgs kaut kas papildinošs vai, nu, vēl, vēl vai papildus. Un tāpēc e, mēs vienmēr lūdzam e, nosūtiet mums vēstuli par to, kāda ir jūsu drošības vērtējuma šie argumenti. Nevaram tos apsvērt. Reizēm tas varbūt ir problemātiski, bet diskusija gaitā esmu secinājis, ka galvenā problēma šķiet ir tā, ka ir vairākas jomas, kur nav šobrīd e, Eiropas Savienības tiesī e, noteikuma. Vispār tādu nav. Nu, piemēram, piemērs ir Fosters kundzes piemērs, un citi to ir apsiprināja. Privātie piloti par individuālie piloti. Jā, šeit nav tādas e, Eiropas Savienības obligāto noteikumu, tāpēc tie ir jāizstrādā, pamatojoties uz regulējumu, un tāpēc ir jādod mandāts šādu noteikumu izstrādēji aģentūrai. Ir vēl viena joma, kas arī radījusi uh, dažādas bažas, nu, piemēram, trešo valstu licences jo šobrīd nav izveidots Eiropas Unības mehānisms, kā nodrošināt to, ka trešu valstu piloti ir attiecīgi licencēti un ka šīs prasības tiek ievērotas. Un tāpēc tikai normāli, ka aģentūra nāk klajā ar priekšlikumu par to, kā e, validēt, apstiprināt vai neapstiprināt e, trešo valstu pilotu licences. Ja vien tā tag mums ir kāda cita sistēma, apusējās atzīšanas sistēma, kas, protams, ir atkarīga no sarunām. Un tātad tā šajos gadījumos viss notiek uz apusējas atzīšanas pamatiem. Tas, protams, ir daudz vienkāršāk. Nu tad tās ir tās, lūk, šīs ir tās lietas, ko gribēju jums atgādināt. Un eh, mūsu ieguldījums aģentūra darbā ir tieši šāds Un tāpēc gribu teikt, ka mēs vienmēr esam teikuši, atsaka, ka viņiem jāizmanko pašreizie noteikumi tālākos harmonizēto noteikumu izstrādā, bet kā es jau teicu, vienmēr ir tādas vairākas jomas, kur šāda noteikuma nav un kur, uz kuriem ir bijuši ļoti spēcīga reakcija. Un šajā gadījumā aģentūra nekur nevar uh, likties. Nākamais ATM, nu tas nebija tik pretrunīgs punkts. Es domāju, ka šeit esam atraduši diezgan efektīvu sistēmu, kā var nodrošināt ciešu sadarbību starp aģentūru komisiju un Eirokontrolu. Un arī šeit mēs vēlamies izmantot jau esošo un nevis no jauna izgudrot divriteni. Es domāju, tā ir tā politika, kas mums jāizmanto. Un tas jums arī jā, tas, un šie priekšlikumi, protams, nonāks jūsu priekšā turklāt. Vēl gribu teikt, uh, Lūdzu, neaizmirstiet, ka jomās, kur nav harmonizēts Eiropas pieejas vēl pagaidām, tad sistēmas atsevišķās dalībvalstīs mēdz būt ļoti atšķirīgas. Nu, piemērs šeit varētu būt privāto licenču sistēma, visi šie tehniskie uh, nosaukumi un reitingi komitejas sanāksmē oktobrī dzirdējām ļoti plašus dažādus viedokļus no dažādām dalībvalstīm par šo jautājumu. No atsevišķi pat daži šīs e, komitejas deputāti šo pēcpusdienu, e, nu, atklāt sakot, izsakās pilnīgi atšķirīgi no tā, ko dalībvalstis domā, pamatojoties uz savu pieredzi un pamatojoties uz to, e, kā viņi šobrīd īsteno praksi, nu, piemēram, atšķirības ar Franciju, Lielbritāniju un tā tālāk tā joprojām. Un priekšā tā tā kungs. Tāpēc gribētu lūgt taisnīgu izvērtējumu tam, kas šobrīd ir uz galda, par ko runājam. Un mēs pilnīgi noteikti izdarīsim spiedienu uz aģentūru un uz citām dalību valstīm, lai tās iekļaus kopējā filozofijā, lai viss notiek uz iepriekšējo noteikumu pamata, nav nekas jāizgudro no jauna. Bet tajās jomās, kur noteikumi nav, protams, mums ir jādomā, ko darīt. Nu, visbeidzot, par šīm nodavām un nodokļiem, maksām, ja vēlējos paskaidrot šo jautājumu pirmām kārtām. Jo šobrīd ir šāda nodevu un maksu regula noteikumi. Un ir uzsākts darbs pie šīs sistēmas pārskatīšanas. Viens no tiem iemesliem ir diezgan formāls, oficiāls, respektīvi, jāsa kompetence, ir mainījusies laika gaitā, un tas ir jāatspoguļo šajā maksu nodevu, nu, nodevu regulā. Nu, pavisam vienkārši, bet, kā jau Gudukungs teica, eh, ar šo jautājumu jāstrādā ne tikai aģentūrai un komisijai, bet jādomā par to, vai nevajadzētu būt tāds izteikti, kas vairāk saistīti tieši ar izdevumiem atspoguļot izdevums vairāk nekā pašreizējā sistēma. Un šajā kontekstā uh, Šīs komitejas deputātiem vajadzētu zināt, ka pastāv drošības, drošuma nolīgumi, kas tiek slēgti ar trešām valstīm, nu, divi, trīs nolīgumi ar Brazīliju, piemēram, Kanādu, ir arī nolīgums ar ASV. Tie ir tehniski jau sagatavot, un mēs patiešām ceram, ka, tu, ka tie tiks drīzumā arī parakstīt un stāsies spēkā. Šo nolīgumu sekas būs tādas, ka mums dos tāda sistēma, kas daudz vairāk saistīta un ar izdevumiem un atspoguļos tos. Un es domāju, tas ir pietiekams iemesls, lai kopējo sistēmu pārskatītu. Varbūt mēs varam nākt klajā ar tādu visaptverošāku uh, ideju. Nu, protams, kā Godo kungs pamatot arī teica, gala vērtējums uh, tiks nodot jūs jums. Gribu izmantot šo iespēju lai teiktu, ka, lai mainītu kaut ko šai sistēmā, nu, ne, nekad nevaram pārliecināties, ka visi būs apmierināti. Kāds vienreiz paliks nelaimīgs. Un tāpēc mums šeit jāskatās uz visiem, uz tiem kopējiem lielākajiem, plašākajiem mērķiem, uz kaut ko, kas ir loģiskāks, saprātīgāks. Vai šādu izmaksu atspoguļošana ir loģiska? Es teiktu jā. Un otrām kārtām aģentūras atbildība strādāt pie šīs sistēmas. Ehm, ie, ie, ie, atbildībā ietilpst šīs sistēmas izmaiņas. Nu, es šobrīd nevaru pateikt, ko komisija darīs tālāk. Nē, manuprāt, ir divas iespējas. No vienas puses var ierobežot pagaidām šīs modifikācijas, ehm, jeb varbūt īstenot struktūra reformu, ja mēs izmantojam šo pēdējo variantu. Uh, tad mums jāņem, protams, vērā arī mazo operatoru intereses un vajadzības, bet tam mums, man jūs jābrīdina, ne, eh, neesiet naivi, ka tas, eh, ka tas neko neiedomāties, ka tas neko nemaksās. Nu jā, šai sistēmai ir, manuprāt, jābūt uh, izmaksas reprezentējošai. Paldies. Thank you, Mr. Sila. Mrs. Lichtenberg, you want to... Paldies. Vai jūs vēlaties izteikties? Um, Äh, ich möchte nur eine... Lichtenbergers kundze, nu tikai mazmazītiņš jautājums. Was nicht ganz so beantwortet wurde. Tas uh, attiec uz ko tādu, ko jūs pilnībā neatbildējāt. Proti, ja mēs runājam par pilotiem un atpūtas laikiem, komisija vai EASA vienmēr ir teikušas, ka ir jābūt stud, e, pētījumiem par, par nogurumu, un e, šādi pētījumi ir veikti vai nē, un kad beidzot e, mēs kaut ko saņemsim. Tas patiešām ir ļoti interesanti, jo tas ir saistīts arī ar mūsu diskusijām ir jābūt medicīniskiem pētījumiem, medicīniskiem pierādījumiem, ņemot vērā tādus vispārīgus datus, nevis individuāls datus. Vai ir veikti šādi pētījumi, un ja tie nav tikuši veikti, tad kādēļ kaut kas tāds vispār tika sodīts? Un visi šajā telpā neuzskata, uh, uzskata, ka mums vajadzētu atzīt eh, trešajā valstī izdodās pilotu licences vispār eh, uzspļaujot reciprocitātei. Nu, par ASV licencēm runājot. Paldies. Okay. Paldies. Es domāju, ka vienīgais pētījums, ko mēs saņēmām, bija I... Novus ziņojums. Un es esmu arī eh, sazinājies ar pārstāvjiem. Man teica, ka īstenībā tas nebija zinātnisks pētījums. Nu, kā tad mēs to traktējam? Uh, Tas bija vienīgais pētījums, ar kur rezultātiem esam iepazinušies. Nē, esmu informēts, ka būtu bijis kāds cits pētījums. Liktenbergers kundze kaut ko saka bez mikrofona, diemžēl tūku to nedzird. Nobody would sign it, yeah, that's the problem. Nu jā, neviens uh, īstenībā nebūtu gatavs to uzņemties, bet uh, tātad nav būs ziņojums, nav būs pētījums. Tas ir apstiprināts, tas bija vienīgais. Please for the future don't. Lichtenbergers kundze, nu, lūdzu, nākotnē nedo, nesniedziet tādus solījumus, ko nevarat uh, turēt. Maisners kundze, jūs vēlēties vēl kaut ko teikt? Jā, papildinot Lichtenbergers kundzes uh, jautājumu was geantwortet worden, weil es ja nicht der Runājot eh, par nogurumu pētījumu, es zinu, ka pilotu apvienības runā ne jau tikai par ļoti gariem lidojumiem, kad piloti nogurst, bet eh, galvenā problēma ir tāda, ka atpūtas laika ir pārāk īsa, un tas jau, protams, ietekmē lidojumu drošību. The... Jā, Jūs tikai tā ļoti kodolīgi pateicāt, kāda bija šī problēma, tāds kā PTO vērtējums par Airbus. Tātad jūs tikai kaut ko maziņu detaļu izrāvāt no konteksta un to tagad atspoguļojat. Es zinu, ka mēs pieprasījām veikt zinātnisku pētījumu, bet uh, pētījuma autori nebija gatavi to veikt. Nu, tas radīja galvenās grūtības. Well, that's, um, yeah, they could do that. Nu, viņi to varēja izdarīt, jā. Vai vēl kāds vēlos kaut ko piemetināt? Nē, jā, nē. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem. Debets bija nu dienas saistošas, uh, brīžiem pat tādas visai kaismīgas. Un Gudūkungs, esmu jums pateicīgs eh, par ierašanos mūsu komitejā. Paldies, ka centāties atbildēt uz mūsu jautājumiem. Es domāju, ka Sīborna kungs eh, tā ļoti pieticīgi pareizi norādīja, tā vēl maigi izsakoties, ka jā, pat tiešām ir likumdošanas problēmas. Viņš, tā teikt, trāpīja ar kulāku uz acs un liels paldies visiem. Paldies tātad Sībām kungam no komisijas. Domāju, ka šīs diskusijas bija pat tiešām izcilas. Paldies visiem! I just formally, there's no other business. Kolēģi, ja jums nav nekas bilstams pie citiem jautājumiem, es eh, pateikšu paldies tūkiem un mēs tiekamies atkal otrdien 30. novembrī 15.00. Paldies!